Right, good afternoon, everybody. We... Labdien visiem! Mums ir ļoti saspringta darba kārtība, tāpēc es domāju, ka būtu labi, ja mēs tagad sāktu strādāt. Pat ja, nē, ja, ja nav klāt visi ēnu referenti, tomēr jāsaka, pusi no viņiem ir klāt. Nākamais darba kārtības punkts ir 19. pārobežu krīzes vadība banku nozarē. Un te mums ir ziņojums, kur sastādīs Elis Ferēras kundze. Pirmā doma apmaiņa šodien būs. Elīs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Šis pavisam noteikti ir sarežģīts jautājums, bet parlamentam ir ļoti labi iespēja palīdzēt atrisināt daudzas problēmas, ar kurām mēs šobrīd saskaramies. Es sākšu ar tādu kā atgādinājumu. Varbūt tas nav nepieciešams, bet es atgādināšu par dažiem uh, jautājumiem, kas ietekmēja to situāciju, kādā mēs strādājam. Faktiski finanšu krīze pierādīja, ka pastāvošie mehānismi finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai nestrādā, un glābšanas operācijas arī bija ārkārtīgi sarežģītas. Un tas izraisīja milzīgas izmaksas uh, kuras mēs visi izjūtām, gan valsts budžetā, gan nodokļu maksātāji to ir izjūtuši. Piemēram, apvienotajā karalistē intervences uh, apjoms sasniedz vairāk nekā 850 uh, tūkstošus miljonu. Un drīz vien mēs varēsim saprast, cik būtībā bija šīs tiešās izmaksas. Bet taisnība sakot, pat ja mums šobrīd nav šīs aplēses, bija ārkārtīgi daudz tādu ietekmi, kuras ir grūti kvantificēt, bet mēs visi zinām, kā tas ir ietekmējis biznesu, cik eh, lielā mērā ir kritušies nodokļu ienākumi, nodarbinātības līmenis un kāds ir izmaksas valsts budžetiem. Ir skaidrs, ka pārāk liels, liela nasta tika uzlikta nodokļu maksātājiem, un tas ir arī smagas kāras Eiropas izaugsmi un eh, nodarbinātību. Uh, Un līdz ar to ir, mums ir morāls iemesls pieprasīt um, savu teikšanu šajā jautājumā. Un ir vērts padomāt par to, kādu, kādu es saskatu iespējamo risinājumu. Bet es varu teikt tikai vienu, ka nav tāda risinājuma, kas varētu visu atrisināt. Es gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi izstrādāt instrumentu paketi uh, tādā pareizā saskaņotā veidā, un tāpēc vajadzētu pārskatīt un pastiprināt visu regulējumu. Protams, ir iniciatīvas, kas nāk no Bāzeles komitejas, tā skaitā kapitāla prasības, kur ir runa par papildus riskiem, likviditātes rādītāju ieviešanu, precikliskos um, nosacījumu ieviešanu un tā tālāk. Otrs jautājums ir pārstrādāt Eiropas Savienības uzraudzības arhitektūru, lai būtu ļoti skaidrs Tā kā ir ļoti skaidra saikne starp manu ziņojumu, tāpat Margajo Gulāras un eh, citu kolēģu ziņojumiem. Mums šeit ir pareizi jāstrādā un jābūt konsekventiem attiecībā vienam pret otru. Un, protams, ir arī vēl viena ietekme no jaunās banku sistēmas. Un tie ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi gan par investīciju bankām, gan privātu privāto kapitālu. Un visiem šiem likumdošanas aktiem ir jāsanāk kopā, jo tas viss palīdzēs mums izvairīties no krīzes iespējamības. Un šeit ir jāievieš arī ceturtais elements, un eh, ceturtais elements ir konsekvence Eiropas Savienības ietvers pārobežu krīzes eh, vadībai. Un tieši tas ir šī, jau, šīs, tieši tā ir mana tēma. Uh, Te mums ir jādomā par to, ko mēs, kāds jautājums mēs skārsim šajā ziņojumā. Protams, ja mēs paraugamies uz uh, to, kas ir izdarīts, mums ir jāidentificē būtiski jautājumi. Arī tāpat paškritiskiem jābūt. Protams, intervents bija nepieciešama, lai izvairītos no tā, ka mēs vispār nokrītam no klīnas un acīm redzot, tas tika darīts, bet vai tas bija pietiekami efektīvi? vai būtu bijis iespējams izdarīt labāk un neradīt tik liels izmaksas nodokļu maksātājiem. Bija ietekmas konkurenci, uz konkurētspēju, ko darīja īri, ko darīja briti. Mēs redzam, ka daudz viet ir izkropļot konkurence, bija problēmas ar akcionāru tiesību aizsardzību, nu, bija ārkārtīgi daudz visādi dažādu problēmu. Dažas no glābšanas operācijām tika nokavētas tieši juridisku šķēršļu rezultātā un bija ārkārtīgi liels apmulsums un izpratnes trūkums tieši attiecībā uz juridisko bāzi un dažādi interesēto pušu tiesībām. Un tas viss beidzās ar to, ka daudzas valdības rīkojās protekcionistiski. Uh, Un līdz ar to mums ir nepieciešams vēlreiz uz šo, šo jautājumu analizēt no Eiropas Savienības perspektīvas. Protams, mums nevar būt absolūti vienots iekšējais tirgus, ja valdībām ir tik atšķirīgi viedokļi. Ja mēs vēlamies izstrādāt kādu pamatu Eiropas Savienības līmenī, tad mums ir jāatrisina viens jautājums, un tas, tas ir tieši saistīts ar morālo kaitējumu. Vai tā ir problēma? Protams, tā ir problēma, un mums ir tā jārisina, bet tas notiks atkal krīzes ietvaros. Vecās valdības mm, iesaistījās tādēļ, ka mums bija jāstājas pretī tādam lielam draudām, tā ir problēma, bet šajā kontekstā es gribētu precizēt, ka galvenais nav garantēt, bet gan sagatavoties tādiem intervences pasākumiem, vienalga, vai mēs runājam par eitanāziju vai par rehabilitāciju. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāglāb situācija vienalga, kas notiek. Tā varētu būt eitanāzija. Problēma ir tāda, lai um, izvairītos no tāda kā domino efekta uz visu sistēmu un visbeidzot uh, no tā, ka visu šo smago nastu uzņemas nodokļu maksātāji. Tad šie te trīs problēma jautājumu. Morālais kaitējums, otrkārt, eitanāzija vai rehabilitācija, tā ir tātad divi jautājumi, kas var izrietēt no šīs problēmas, un visbeidzot, atrisināšanas vai, teiksim, maksāt nespējas problēma ir jārisina akcionāriem un attiecīgām institūcijām un nevis nodokļu maksātājiem. Visbeidzot, jautājumi, par kuriem jādebatē rodas viedoklis, ka mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem, un šodien mums ir pirmā viedokļa apmaiņa. Protams, mums ir jārada tāda kā vienota pieeja, lai panāktu intervenci un lai saprastu, kādā līmenī tam būtu jānotiek. Uh, un mums ir jāatrod attiecīgais regulators, kurš varētu iejaukties situācijā, un mums ir jāvienojas par tiem minimāliem instrumentiem, kādus mēs izmantosim sākotnējā fāzē vai kaut kad vēlāk, ja mums ir eh, jāpieņem kaut kādi vēl bargāki risinājumi. Ir jārunā par iespējām un eh, izskatī, ir izskanējuši viedokļi gan Garzīma ar Gajo ziņojumā, gan citur, ka ir jāveido kaut kāda aģentūra, kaut kāda rezolūcijas aģentūra, kas būtu saistīta ar uzraudzības struktūrām, lai iejauktos, lai atvieglotu tātad tāds kā rezolūcijas vai risināšanas fonds. Bet pirms tam mums būtu jāvienojas par noteikumu pakotni, ar kur palīdzību varētu vienkāršot un uzraugu darbu, dot piešķirt viņiem, viņu darbam lielāku ticamību. Daži tādi specifiskāki jautājumi no šī vispārīgā klāsta būtu tādi, kā mēs varam izstrādāt šo kopīgo pār Eiropas likumu ietvaru, uh, izstrādājot progresīvu nacionālos likumdošanas aktu apvienojumu, kā būs ar šī ietvaru aptvērumu, vai mums ir jākoncentrējas uz pārobežu gadījumiem vai sistēmiskām bankām, kas varbūt nedarbojas pārobežu reģi, režīmā, bet kas ir sasaistīts daudzajādā ziņā, vai mums būtu jāietver arī citas finanšu institūcijas. Un ja ir šāda rezolūcijas aģentūra un finansējums tāda veida intervences pasākumiem, kā tie ir saistīti ar depozitārijām schēmām, tā, tās pašām būtu jābūt harmonizētām. Un kas būtu tas, kas izraisa šo intervenci, vai mums vajadzētu paturēt prātā, ka ja objektīvie rādītāji netika pārkāpti tajās bankās, kas izraisīja šo sistēmisko krīzi. Un tad vēl ir jādomā par instrumentiem, specifiskiem instrumentiem. Tātad kāda veida instrumentus vajadzētu iekļaut šajā intervencē? Pārdošana bankām, piemēram, ārkārtas likvid, palīdzību likviditātes gadījumos, likviditātes jautājumos mums vajadzētu iegūt tādus instrumentus, kurus šīs intervences institūcijas varētu izmantot, ja ir nepieciešama šāda bargi iejaukšanās vai intervence. Un komisija apsver trīs soļus - rezolūcija un maksāt nespēja intervence. Man būs tikai divi. Agrīna iejaukšanās ar tādiem viegliem pasākumiem un eh, tad smaga iejaukšanās, un tur būtu zem tā slēptos arī maksāt nespēja. Tātad tas viss būtu jāskat šī priekšlikuma kontekstā. Šobrīd es gribētu vienkārši ierosināt jums pārdomām šos jautājumus un pag... tad, kad mēs šajā komitejā būsim panākuši vienprātību un ja mēs vēlamies ņemt nopietni šo vēsturisko iespēju palīdzēt samazināt vai kontrolēt sistēmiskos riskus un riskus, kas apdraud mūsu ekonomiku, kas var rasties no banku sektora maksāt nespējas, tad uh, Tas būtu jāņem par izējas punktu. Tagad es gribētu uzklausīt kolēģu viedokļus, lai mēs varētu apmainīties ar domām. Un uh, es vismaz sajutīšu, kādas ir uh, komitejai domas saistībā ar uh, manu ziņojumu projektu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Elīza! Vispirms tautas partijas grupas vārdā Danita Hūbners kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pirms es nāku klajā ar konkrētiem komentāriem, kas ir tieši saistīti ar Elīzes Vereiras priekšlikumu, es gribētu izteikt divus komentārus, kas varbūt ir tādi vispārīgāk, bet manuprāt pietiekami svarīgi. Uh, potenciālā jaunā regulējuma kontekstā, par kuru mēs runāsim šodien. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka, lai arī ko mēs darītu finanšu reformu sakarībā, es domāju, mums vajadzētu paturēt prātā, ka galvenais mērķis ir mūsu ekonomikas izaugsme, un mums vajadzētu pēc iespējas vai vairāk domāt par regulatorā ietvara uh, ietekmi uz ekonomiku, un eh, ir jāņem vērā, ka šī ietekme tikpat labi varētu būt arī negatīva. Mans otrs vispārīgais komentārs ir tāds, ka visas šīs finanšu reformas, pie kurām mēs strādājam šobrīd, norāda uz eh, vidēja termiņu neskaidrību attiecībā uz pielāgošanas procentu, procesiem finanšu sektorā kopumā un tieši šo regulatoro ietvaru. Es domāju, ka mums jādara viss iespējamais šobrīd, lai ar saviem priekšlikumiem garantētu to, ka pielāgošanās procesā mēs aizsargājam konkurētspēju un izskaužam uh, visu slikto praksi, tā, tādējādi arī samazinot šo morālo kaitējumu. Un tagad pārējot pie pārobežu krīzes vadības ietvaru. Es gribētu atsaukties uz dažiem jautājumiem, kas man šķiet svarīgi. Visi jautājumi starpā, ko Ferreiras kundze ir ierosinājusi mums. Man jāsaka, pirmkārt, svarīgi ir, lai būtu šādi visai Eiropas specifiskie noteikumi pārobežu krīzes pārvaldībai. Kas attiec uz šu, šī ietvara aptvērumu, es domāju, būtu saprātīgi pieņemt, ka uh, tas attiektos eh, gan uz banku iestādēm, gan uz citām finanšu institūcijām. Manuprāt, ir svarīgi arī garantēt, lai būtu vienāds aizsardzības līmenis visām grupas eh, iestādēm, gan lai, lai šis aizsardzības līmenis būtu vienāds un visiem grupas, pret visiem grupas dalībniekiem ir jāizturs vienādi. Uh, Tāpat man šķiet pamatoti paredzēt trīs atsevišķas fāzes vai režīmus visai šai sistēmai. Attiecībā uz eh, rezolūciju un eh, maksātnespējas fāzi es redzu liels priekšrocības, ja mēs izveidot Eiropas Savienības līmeņa iestādi, kas strādātu visu iesaistīto pušu interesēs, Mm, ja šāda iestāde būtu neatkarīga un neitrāla. Kas attiecas uz rezolūcijas fondu, ja mēs vienosimies par nepieciešamību izveidot šādu fondu, es domāju, ka pamatjautājums, kā Elīze jau sacīja, būs tāds, kurš finansēs šīs izmaksas, un, protams, ir dažādas iespējas. Es varu iedomāties, ja atbildība šī fonda finansēšanai, lai sēktu fonda izmaksas, eh, būtu finanšu institūcijām, tad ir jāņem mērā reālā situācija, un tā būs tāda, ka visticamāk mazās bankas uzskatīs, ka tas ir pārāk grūti. Elīze arī minēja par iespēju te sasaistīt to ar depozitāriem garantijas schēmām. Protams, ja mēs pāriem pie šādas finansēšanas sistēmas, tad eh, jautājums par vienreizēju maksājumu vai nu šiem depozitāriem vai bankām būs nozīmīgs jautājums, kas būs jāizlemj. Bet ja mēs iestāsimies par iespēju, ka to finansē valdības, tad te jārunā ne tikai par grantiem vai subsīdijām, bet arī par iespēju izsniegt valdības aizdevumus. Un mans pēdējais komentārs attiecībā uz to, ko Elīza teicu pašā sākumā, tas ir par nepieciešamību nodrošināt konsekvenci starp šo krīzes pārvaldības ietvaru un visiem pie, piesardzīgiem pasākumiem, par, kas ir ieviest un par kuriem diskutē gan Eiropas Savienības līmenī, gan starptautiskajā līmenī. Paldies! Paldies! Es uh, dodu vārdu ēnu referentiem pēc tā, kā viņi ir pieteikušies. Paldies! Es uh, gribu pateikties Elīzai Ferērai par viņas uh, veikto darbu, strādājot pie tik uh, sarežģītas problēmas. Viņa jau pirms pāris nedēļām Strasbūrā konsultējās ar ēnu referentiem. Šis jautājums aptver virkni sarežģītu problēmu, piemēram, kā harmonizēt maksāt nespējas uh, likumdošanu 27 dalību valstīs. Ja mums neizdosies to panākt, tad uh, būs uh, arī grūti panākt, lai tiktu noteikti izņēmumi nacionālajā likumdošanā pārobežu uzņēm, finanšu uzņēmumiem. Eh, šeit ir arī runa par eh, uzdraudzītāju kolēģijas pilnvaru paplašināšanām. Un eh, daudzām bankām ir filiāls ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās valstīs, piemēram, Āzijas valstīs un citās. Un šeit arī uh, darbības apjoms ir svarīgs gan Eiropas Savienībā, gan arī trešajās valstīs un eh, es neesmu pārāk optimistiski noskaņot attiecībā uz maksāju nespējas likumu eh, harmonizāciju, bet varbūt mēs varam panākt kaut ko ekvivalentu ASV 11. Eh, nodaļai attiecībā uz bankām. Bet ir ļoti skaidri, lai akcionāri apzinātos, ka viņu uh, uh, investīcijas ir apdraudētas jeb, uh, jebkurā uzņēmumā. Un ir arī svarīgi ņemt vērā morālo kaitējumu, lai mēs uh, pārvarētu tādu mentalitāti, ka ir daži uzņēmumi, kas ir pārāk lieli, lai tiem ļautu bankrotēt. Un es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu arī pasūtīt pētījumu par uh, šādu fondu struktūru, lai noteiktu to lielumus, vai būs iespējams glābt lielas Eiropas bankas, tādas kā Deutsche Bank, vai to uh, daļu no šīm bankām, vai arī uh, šis fonds spēs nodrošināt tikai nelielu banku glābšanu, paredzot dažus miljārdus. Un arī jautājums par to, kādi aktīvi ir šeit jāiegulda. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, un es ceru, ka komisijas rekomendācijas balstās uz reāli izdarāmo. Un arī ir jādomā par to, kādi, kādas ir izvēles iespējas un cik darboties spēks ir šāds Eiropas Savienības uh, glābšanas, banku glābšanas fonds. Un galvenais uh, uzdevums būtu arī tas, uh, ka ir uh, jāglābj depozitārī vismaz uh, uh nodrošinot noguldītāju uh, interesu depozitāru intereses, un tiem jāpiešķir prioritāte attiecībā uz jebkādiem pieejamiem līdzekļiem. Tāpat ir jāiesaista uzraudzītāju kolēģija, tīpaši attiecībā uz Eiropas Savienības ASV vai Eiropas Savienības E-Āzijas bankām. Ir eh, jāpasūt mūsu komitejai uh, izvērtējums par uh, šāda fonda darbības iespējamību un jānovērš turpmākie riski. Tālāk vārds Olem Šmitam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī uh, vēlētos uzteikt Elīzu Ferēru par viņas sagatavoto darba dokumentu. Vienmēr ir interesanti ieklausīties viņas priekšlikumos. Mm, nevienmēr, bet gandrīz vienmēr tie ir tiešām uh, atbalstām pat no liberālā viedokļa. Krīze parādīja, ka trūkst vienots Eiropas Savienības pieejas, mums tam visam jāpiekrīt. Un mēs varam mācīties vairākas lietas no šīs situācijas Dažkārt ir jāatzīst, ka šajā komitejā ir tāda vēlme uh, pieņemt jaunus uh, tiesību aktus un priekšlikums, un dažkārt mums vajadzētu apdomāt, ka nevienmēr ir nepieciešams regulējums regulējuma dēļ, bet ka ir jāuzlabo arī regulējuma kvalitāte. Un jādomā par, par uh, to mūsu darbā. Šorīt tik, mēs apspriedām 1700 grozījumu. Vai tas uh, liecina par uh, kvalitāti, par uh, tiesību aktu kvalitātes uzlabošanu? Man ir zināmas šaubas par to. Uh, Un tad mums ir arī jānonāk pie vienprātības starp dažādām politiskām ideoloģijām, dažādām politiskām kultūrām 27 dalībvalstīs un pat varbūt vēl ir uh, vairāk ieinteresēto pušu šeit nekā 27. Mums ir jābūt mm, piesardzīgiem un jādomā par to, lai mūsu regulējums nekaitētu tirgus darbībai kad mēs cenšamies e, atrast e, gaismu tuneļa galā. Es nedomāju, ka politiski bū, gudri būtu tā teikt, bet es tomēr ieteiktu dažiem kolēģiem apdomāt to, ka galu galā mums ir nepieciešams izvērtēt mūsu priekšlikumu kvalitāti šajā komitejā. Es gribētu uzsvērt īpaši šajā Uh, glābšanas aģentūru un glābšanas fondu. Ir ļoti svarīgi uh, neradīt šajā ietvarā kādu briesmoni, jo šādi milzīgi fondi būs, protams, atkal jāuzrauga, un mums ir vispār jāapzinās, ko mēs ierosinām. Es pārstāvu nelielu valsti, un mēs esam saskārušies ar šādām problēmām uh, 90. gados, kad es uh, uh, darbojos finanšu komitejā, mums bija procentu likme 500 procenti un uh, bija virzība jau uz 2000 procentiem, bet mēs tomēr radām risinājums. Tagad um, es um, atbalstu, mūsu atbalstītā valdība runā par uh, stabilitātes fondu un stabilitātes plānu, un es dzirdēju, ka Zviedrijas premjērs ir guvis arī prezidenta Obamas atbalstu. Uh, Un šāda pieeja puslīdz atzīta par, par labu ideju arī Vašingtonā. Šis uh, fonds, kurš paredz 15 gados sasniegt 2,5% no IKP, valdības sākumā pared, piešķīra līdzekļus no valsts budžeta, bet tālāk ir paredzēts, ka uh, Uh, visas bankas un finanšu nozars uzņēmumi paši veiks iemaksas šajā fondā, veiks stabilitātes uh, maksājumus 0,035% gadā no uh, uzņēmuma saistībām pēc bilances. Uh, iz, izslēdzot uh, kapitāla mm, garantijas akcijas un tā tālāk saskaņā ar kapitāla pietiekamības direktīvu. Un šīs maksājumus ir paredzēts arī diferencēt un noteikt depozītu garantijas uh, sistēmu. Es domāju, ka plašākā skatījumā mēs varētu veikt arī ietekmes izvērtējumu šādiem priekšlikumiem. Uh, jo svarīgākais ir panākt to, lai uh, tiktu nodrošināta atbildības uh, sadale. Un ir nodro, nepieciešams no, veidot arī noguldījumu garantijas sistēmu un paaugstināt nodokļu maksātāju interešu aizsardzības līmeni. Veidoj, varbūt nav prioritāte šobrīd veidot visu Eiropas fondu, jo būtu grūti to saskaņot ar nacionālo uzraudzību un nodokļu sistēmām, bet varbūt mums tomēr vajadzētu padomāt par šādu priekšlikumu radīt ietvaru, jo es domāju, ka tas tomēr ir nepieciešams. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka šajā darba dokumentā Eh, ir ļoti svarīgi priekšlikumi, ko jūs esat iekļāvusi. Es domāju, ka tie vēl būtu vairāk jāizvērš, bet eh, kā izējas punkts tas ir ļoti labs priekšlikums, un es pat eh, kā liberāls šobrīd saprotu, ka ir nepieciešams regulējums, bet lūdzu, jā, bet lūdzu, nepārcentieties, jo mums nevajag nogalināt tirgu, kas tikai sāk attīstīties. Paldies, Ole, vārds Svenam. Kad es atgriezos vakar savā birojā man radās iespējas, ka noskaņojums mūsu komitejā ir pasliktinājies, bet tagad pateicoties Olēm, Olēm man atkal eh, ir optimistiskāks skatījums un es ceru, ka Zemēr Gaio arī turpinās tādā pašā garā. Vakar izskanēja tik daudz šo jau dzirdēto nodrāsto frāžu. Uh, Man patiešām radās vakar jau šaubas par mūsu noskaņojumu, bet es ceru, ka mēs uh, varbūt pārdomāsim šodien, ko nozīmē paties liberālisms, paties konservatīvisms, ko šie jēdzieni nozīmē. Es uh, pateicos par to, ka jūs atdzīvinājāt mūsu noskaņojumu šeit un uh, Tātad es uh, īsti komentēšu šo dokumentu. Pirmkārt, es vēlos pateikties par to, ka tāds ir sagatavots, tas ir lats pamats uh, turpmākām diskusijām. Šeit ir iekļauti visi svarīgākie jautājumi. Un uh, ar šādu izejas punktu mēs varam turpināt kopīgo darbu, un tagad es pievērsīšos diviem jautājumiem sīkāk. Pirmkārt, mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka banku sektors ir radījis uh, ekonomisku ārējo ietekmi, uh, kas ir uh, radījusi izdevumus, kas nav iekļauti paša sektora cenu veidošanas mehānismā. Tādēļ šīs ārējās izmaksas vajadzētu internalizēt Tā ir saprātīga liberāla politika. Šīs izmaksas iekļaut tur, kur tās ir radušās, un tādēļ tās iekļaut cenu veidošanas mehānismā. Ļoti bieži regulējums ir nepieciešams, lai uh, izpildītu liberālās ekonomikas pamatprasības. Un es domāju, to mēs arī šeit varam Uh, iestrādāt, uh, runājot par šo stabilitātes fondu. Un, protams, veidojot šādu fondu, būs konkrēti priekšlikumi arī ziņojumā par banku iestādi. Es to visu neatkārtošu. Um, mēs par to runāsim tad, kad pienāks īstais brīdis. Un es iekļautu uh, Eh, šo priekšlikumu ESMA ziņojumā. Eh, runājot par eh, lielu institūciju glābšanu, arī, piemēram, ASV 90. gadu beigās bija jāglāba investīciju, riska investīciju fondi, tātad šāda vajadzība var rasties. Jā, vienīgais veids, kā var nodrošināt glābšanu šādu fondu neveidojot, ir uh, tāds, ka tādā gadījumā neko glābt nevar. Apvienotajā karalistē ir tāds uzskats, ka šādu fondu glābšana radīs morāla kaitējumu, un tādēļ tā nav nepieciešama. Bet ekonomikas vēsture liecina par to, ka ir gadījumi, kad nevar izvairīties no šādu uzņēmumu glābšanas, jo pretējā gadījumā sekas būs vēl uh, daudz smagākas. Un tādēļ šāds fonds varētu būt jārada, bet nekad nebūs īsti skaidri noteikumi iespējami par šā fonda izmantošanu. Uh, attiecībā uz morālā kaitējuma ietekmē um, noteikšanu. Un šīs um, iesaistītās personas nekad nevar būt drošas par to, vai šis fonds tiks mobilizēts vai nē. Un vispirms ir uh, jānosaka, jāmaksā ir attiecīgo banku īpašniekiem, un pēc tam atlikušos izdevumus varētu cekt no šā fonda, jo pretējā gadījumā atkal uh, radīsies izdevumi, ko nevar pamatot no uh, liberālā viedokļa. Paldies vārds Vikijai. Sorry, there's a lot of conversation going on. I was, I was, yeah, yeah, Sven, leave it alone. It's Vicky's turn. Tagad ir Vikijas kārt, lūdzu. Thank you very much. Well, I... Paldies. Es domāju, ka institūcijām ir jāļauj bankrotēt, jo pretējā gadījumā nodokļu maksātājiem pastāvīgi būs jābalsta mūsu finanšu institūcijas. Paldies par to, ka jūs ar savu dokumentu uzstākāt šo diskusiju par morālo kaitējumu. Un tālāk ir uh, šis jautājums par pārobežu bankrotiem un uh, juridiskās tiesu procesiem, kas ir ļoti sarežģīti. Un uh, arī es esmu bijusi iesaistīta šādu pārobežu uzņēmumu glābšanā no bankrota un zinu, cik tas ir sarežģīti dažādās jurisdikcijās. Atklāti runājot no pieredzes par to, ka ir tik grūti vienoties par pamat grāmatveidības noteikumiem pasaules mērogā. Ir tiešām grūti iedomāties, kā varēs panākt globālu vienošanos par banku bankrota standartiem. Un šorīt jau izskanēja tas, ka Eiropa nevar būt cietoksnis, bet ņemot vērā to, cik grūti ir definēt šādu bankrota procedūru es vēlētos, lai jūs izvērtētu arī citus procesus, ko varētu iedarbināt pirms bankrota procesa uzsākšanas. Uh, un uh, ir arī jāizvērtē uh, jēdziens par. A... Kas jādara pirms vēl šī katastrofa ir radusies, varbūt ir iespējams pārdot aktīvus, piekļūt uh, kapitālam, aktīviem un uzsākt atvesaļošanas procesu pirms tiek iedarbināts šis stabilitācija glābšanas fonds un tādēļ ir uh, jāparādz, kādas darbības tiks, uh, var tikt veiktas, lai novērstu draudošo katastrofu. Mani nedaudz arī bā, uh, ir bāžas par to, vai tiešām mums atkal ir vajadzīga jauna aģentūra. Es domāju, ka varbūt kompetentāks ir tās aģentūras, kas jau pastāv um, varbūt nevajag censties uh, slēpties aiz kaut kādām fasādēm. Mums ir vajadzīgas tādas institūcijas, kas tiešām spēj darboties. Tālāk par uh, bankrotu un rīcības kapitālu. Es nedomāju, ka veicot restruktūrizāciju ir jāie. Ja jāiegulda vēl uh, papildus kapitāls uh, pirms tiek uh, sakārtota attiecīgās institūcijas bilance. Ir jāizstrādā vispirms process, lai atvieglotu bilanci, pirms tiek iepludināts jauns kapitāls. Un es domāju, ka mums vēl pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. Pīcis Gena, Pīca. Paldies, Pīters Skinners, tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Līza mums ir sastādījusi tādu ļoti provocējošu dokumentu. Man ir pāris jautājumu. Ceru, ka īsi runāšu. Vispirms, Elīze, vai jūs paredzat, ka tā būs tāda sektorāla likumdošana vai kādā veidā tā tiks ieviesta? Jūs esat domājis par to, esat aprunājusies ar citiem un tāpat arī par laika grafiku, kā jūs domājat, kad to varētu ieviest, vai tas var notikt drīzāk vai, vai vēlāk, vai, nu, šie pāris jautājumi no manas puses. Paldies, Žanpol, lūdzu. Priekšsēdētāji, E, gribētu sirsnīgi sveikt referentē. E, vēl jau vairāk tāpēc, ka, manuprāt, ir pilnīgi nespēj, neiespējama uzdevumā atrastas tik daudz idejas. Es e, gribēju tomēr izteikt dažas piezīmes. Pirmkārt, ja mēs vēlam pabeigt kādos, ja ir divi risinājumi, jūs vai nu uzdodam kādam veikt vētījumu, es to ciest nevaru, jo tas neko nedod Un otrkārt, e, paziņot, ka debatas ir pārāk šauras, ka tās ir jāpaplašina uz pasauli un jātiecina uz pasaules mērogu. Un tādējādi mēs esam, ka e, vai vienā tādā vai citādā veidā mēs nekur netiksim. E, mums. Uh, uh, Eh, mums ir jādomā, kā mēs, eh, kā mēs risinām dažādas ļoti sarežģītas eh, situācijas tā vietā, lai mēs mēģinātu tikt galā ar tiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Bet es domāju, ka šeit ir atbild uz jautājumu. Izveidot labu Eiropas regulējumu un labu uzraudzības arhitektūru. Es piekrītu Ford kundzei, kur norāda, ka nevajag veidot jaunu aģentūru. Ja mēs piešķirsim uzraudzības eh, aģentūrai pietiekamus līdzekļus, un tad jau būs eh, sniegs labs risinājums. Mēs redzam, cik bīstam uzdod dalībvalstīm pieņemt ideju, ka būs eh, Eiropas uzraudzība. Šajā sakurā, sakarā es gribu atgādināt četru šīs komitejas koordinatoru ideju, kur aicināju ne jau ministri vieni paši lemj visu. Mēs esam vienlīdzīgās pozīcijās un mums ir savs vārds sakāms. Šodien mūsu pūliņiem ir jāstrādā e, šajā virzienā un mums ir jādomā par to, kā mēs izveidosim Eiropas uzraudzību sistēmu, kas būtu efektīva, pragmatiska, man patīk šis vārds, un kas piešķir mums e, gan iespējas pārdomāt, gan celt konkurētspēju, Tāpat arī es domāju, ka tehniskā puse ir svarīga un piešķir pilnvaras veikt nepieciešamos pasākumus. Un, ja mēs ne, nevaram tikt galā 27 valstīs, tad nav vērts mēģināt to ieviest visā pasaulē. Tur nekas nesenāks. Un es domāju, ka referenti par e, e, trim aģentūrām, par sistēmiskiem riskiem, e, par omnibus. Mums var palīdzēt izveidot efektīvas arhitektūras izveidošanu, un es domāju, ka Elīza pēc tam varētu uh, Eh, lieliski apkopot un norādīt, es to paredzēju, un eh, šeit tas ir novest līdz galam. Eh, paldies, izteikšos es pati un vēl Silvija Gūlā. Es, un tad varētu slēgt sarakstu. I, uh, with... Es gribēju teikt, ka es piekrītu Hubners kundzei, ka uh, likumdošanas makroekonomiskais, makroekonomiskā ietekme ir vēl viena ļoti nozīmīga lieta, tāpat arī attiecībā uz kapitāla prasībām tas ir būtiski. Un tāpēc ir nepieciešams vispirms papētīt citus ietvers, ko mēs varam izmantot, pirms mēs nonākam pie kaut kādas glābšanas. Un tas var būt sarežģīts jautājums, un tas var vēl vairāk sarežģīties tad, kad tiešām nonāk līdz bankrota fāzei, bet tiešām ir vairākas idejas, kā var to risināt, piemēram, kaut vai šie te banku testamenti un pārobežu elementi var būt ne tikai viens dalībvalsts ietvaros. Es domāju, ka jūs savā ziņojumā ierosinat aptvert visas finanšu institūcijas, bet es domāju, ka tas būs sarežģīti. Jūs te pieminējāt darbību pa fāzēm, un man liekas, ka tas ir ļoti būtiski attiecībā uz daudziem jautājumiem, kas te ir iekļaut. Piemēram, ja jūs vēlaties iekļaut apdrošināšanas firmas, tad situācija ir atšķirīga, jo jūs īsti nezināt, kādas uh, prasības tiks iesniegts. Līdz ar to šis te laika grafiks būs atšķirīgs un tāpēc arī šī te glābšana izskatīsies savādāk. Mēs, protams, varam mēģināt rast kaut kādas idejas par to, kā, kādā secībā veikt darbības pirms bankrota procedūrā un tad, ja nonāk līdz bankrotām, tad kā šīs prasības var sarindot secībā, lai būtu līdzsvars attiecībā uz šiem pārobežu gadījumiem, bet, protams, atkal, ja mēs iekļaujam apdrošinātājs, tad ir jāskatās, kas ir šo te polišu turētāji un es. Bet eh, te situācija atšķirās atkal dalību valstīs. Un eh, pret visiem polišu īpašniekiem ir jāizturas vienādi ka es domāju, mums būtu jāpadomā, vai mēs varam te ieviest atsevišķu režīmu finanšu institūcijām vai, teiksim, tikai bankām un pēc tam pāriet uz citām finanšu institūcijām. Situācija, kur tas viss ir sajaukts kopā un kur ir runa par vispārīgiem korporatīviem glābšanas pasākumiem, es nedomāju, ka tas mums varētu palīdzēt. Es domāju, ka ja mēs strādātu pie šādiem aspektiem, tad mums izdotos pārtraukt tādas darbības, kas krīzes laikā dara lielāku kaitējumu, nevis palīdz glābt situāciju un tad varbūt būtu mazāk vajadzība pēc šādiem īpašiem fondiem. Līdz ar to es esmu viensprāts ar dažām bažām, kā mēs, kā tie varētu darboties, kā tie tiktu sadalīti šie fondi, līdzekļi un kas tos uzraudzītu. Bet es domāju, ka no komisijas ir gaidāms vēl papildus darbs, īpaši attiecībā uz finanšu transakciju dokumentu tieši par fondiem. Tur būs vairāk runu, cerams, ka tas pienāks attiecīgajā laikā, lai mēs varētu arī apsvērt šīs idejas. Tas arī viss no manas puses, un tagad došu vārdu Silvijai, lūdzu. Oui, merci beaucoup. Paldies. Er, Elizai Ferreirai par uh, viņas veikumu, kas ir ļoti liederīgs šobrīd. Es pirms gribētu teikt, ka ir uzsvērtas šādas pārobežu problēmas pastāvēšana, jo runājot ar dažām valdībām un dažām interesētām pusēm, uh, uh, rodas iespējas, ka kopējā tirgus uh, nozīme mazinās, kaut gan patiesībā tā nav. Uh, ir tendence visu uzraudzīt Eiropas Savienības līmenī, bet uh, mēs nedrīkstam aizmirst par šī tirgus darbību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 kā norādīja Žāns uh, Pols, protams, nevar visu norādīt globālā līmenī, un šeit vajag uh, iesaistīt arī Eiropu, Eiropas komisiju, un no manas viedokļa tas ir tas svarīgākais izaicinājums. Mums ir jāspēj ietekmēt tā izvēle, kas tiek izdarīta arī globālā mērogā, lai mums neuzspiestu šādus risinājumus. Tāpat es uzskatu arī, ka ir nepieciešams, lai mūsu komitejai būtu konsekventa pieeja. Ferēras kundze jau dod atbildi uz uh, virkni jautājumu, un tas pats ir garsiem ar gāja ziņojumā, un uh, arī uh, citu kolēģu Svena Golda ziņojumā, un es pateicos par sadarbību kolēģiem. Uh, yes, Paldies, Lūdzu. Jums vārds četri punkti, e, kurus pēc tam attīstīšu sīkāk runājot par banku uzraudzības iestādi, bet nevis tikai pieklājības pēc, bet galvenokārt tāpēc, ka Elīzes Ferreira ziņums man šķiet ļoti noderīgs gribu sniegt šos četrus precizējumus. Pirmkārt, vēršoties pie savā e, biedrā Svena Gigolā. Un e, mēģinot atvest vest viņu pie pareizā, eh, uz pareizā viļņa. Es eh, gribu tomēr nonākt vairākus precizējumus. Šeit ir divi veidi, kā skatām parlamentāro ziņojumu. Viens mēģināt uh, apsteigt padomi un eh, izprast panā, padomis vēlmes un, un rīkoties ātrāk. Un otrais veids ir atspoguļot parlamenta viedokli. Un parlaments vienmēr ir bijis par Eiropas veidošanas procesu. Ir skaidrs, ka šis otrais redzējums vienmēr saskarsies ar pretestību no nozares puses, kas eh, nebūtu nevēlas savu status quo mainīt. Uh, ir noteikti savs spēles laukums, un ikvienas izmaiņas viņiem vienmēr liekas bīstamas un nepatīkamas. Un tāpēc mēs saskarsimies vienmēr ar reakciju, vienmēr ar nevēlēšanos atkāpties no savām kompetencijām. Un mums ir e, šīs, šie abi vilinājumi, ar kuriem mums ir jāmēģina tikt galā. Atcerēsimies to vārdu, ka e, neiespējams nav franču valodā, kā teica viens slavens franču karavadonis. Eh, un eh, vēl jānorāda, Eli, Elīza zina, kā būšu viņas, eh, viņa, viņai pieejams, lai mēs varētu maksimāli drīz nonākt pie kāda pierisinājuma, pie jautājumiem, kas ir jāapspriež runājot par krīzes pārvaldību šobrīd. Šai sakarā mēs varam izlasīt Financial Times rakstu, kur ir norādīts, kā nav šobrīd brīdis satraut kāju no akceleratora, jo e, kā ļoti labi arī to norādīja Žans Pauls Godes, reizēm ir arguments, e, vajag nogaidīt, lai redzētu, ko dara citi, citas reizes e, pasaules līmenī mums ir jāapzinās, ka mums ir vispirms jātiek galā pašiem ar sevi, un pēc tam mēs varam domāt par pārējiem. Elīza, vai tu vēlies, eh, vēlies pabeigt eh, diskusijas? Mēs mazliet kavējamies. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc eh, šīm ļoti bagātajām debatēm es laikam vairs nevarēšu neko citu piebilst, taču, manuprāt, mēs varētu norādīt, ka ir politiska griba parlamentā, lai varētu strādāt šajā jomā, neraugoties uz to, ka tā ir ļoti grūti risināma. Un ir nepieciešams sadarbības gars starp dažādiem ekon komitejas locekļiem, neatkarīgi no mūsu dažādajiem viedokļiem, kas ir saistām ar mūsu piedarību dažādām politiskām grupām, un tāpēc ir nepieciešams izmantot iespēju un pilnā mērā izmantot visu, kas ir mūsu rīcībā. Tas nozīmē, ka nevajag pieņemt likumus likuma pieņemšanas dēļ, bet eh, to darīt tad, kad tas ir nepieciešams, atrast proporcionāls un piemērots līdzekļus, kas ir piemēroti nosprauslājam mērķim un ir arī jāizvērtē saprātīgā veidā lēmēju iestāžu kapacitātes īstenot eh, to rīcībā esošos rīkus. Nav nepieciešams vienkārši rīkoties, bet ir, ir nepieciešams rīkoties, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos līdzekļus, tad, kad tas ir nepieciešams. Un es gribētu atgriezties pie tā, ko es minēju jau savas uzstāšanās sākumā. Ir ārkārtīgi svarīgi tas, lai mūsu rīcībā būtu koherents un konsekvents dokuments eh, kas ņem vērā pašreizējo situāciju. Tas ir būtisks eh, punkts. Un es gribētu aicināt turpināt dialogu ar dažādām iesaistītajām pusēm, kas šeit ir klātesošas, un ar pārējām, piemēram, komisiju, ar eh, konkrēto nozaru, ar universitātēm, ar pētniekiem, lai visi kopā mēs varētu piešķirt konsekvenci šai parlamentārajai iniciatīvai. Un tik tiešām man šķiet, ka elementi, kuri attiecas uz eh, šī mērķa sasniegšanu, nepieciešamība kāda ir, lai etapu pa etapam, bet noteiktā veidā skatīšos jautājumus ir tas veids, kādā mums ir jāstrādā un jāatrod līdzsvars. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa un es gribētu pateikties visiem, kuri, e, kuri izteicās par viņu pieejamību, par viņu gatavību sadarboties un kopīgi ar viņiem esmu gatavs sagatavot priekšlikumu, kas ir saprātīgs un efektīvs. Un paldies visiem un lūk, priekšsēdētāji, es vairāk negribu izmantot laiku, ar to es savu stāšanos beidzu. Paldies! vai tas bija reglamenta jautājums. Jā, es gribēju uzzināt, vai e, komisijas pieprasījums par Zviedrijas, Zviedrijas kritēriju 2,5% e, IKP. E, tā, vai būt, šeit būtu jāveic veicamības e, izpēde. Manuprāt, tas ir jautājums, kas ir jāizlēma starp koordinatoriem atbild priekšsēdētāji, taču mēs varam, e, varam vēl lemt, vai mēs varam kaut ko paspēt e, atvēlētajā laikā. Šī ziņojuma kalendārs 12. aprīlis eh, projekta skatīšana, grozījumu iesniegšanas termiņš 23. aprīlis, grozījumus skatīsim 1. jūnijā, balsojums 22. jūnijā komitejā un pirmā plenāra sēde septembrī. Paš tas ir pašreiz paredzētais darba grafiks un tādējādi mēs varam pāriet pie ceturtā sākotnēji paredzētā darba kārtības eh, punkta, kas ir Garcija Margalo ziņojums par administratīvo sadarbību un krāpšanu apkārošanā pievienotās vērtības nodokļa jomā. Paldies priekšsādātāji, es izteikšos ļoti īsi. Ir formulēti 16 grozījumi no kuriem es kādas 12 pieņemu bez grozījumiem un 4, ar kurām man ir grūtības, un šīs 4 es komentēšu. Manuprāt, arī jānorāda, kāpēc es pieņēmu pārējās 12, pārējos 12 grozījumus, tāpēc e, domāju vienkārši, ka pietiks ar to, ka es pateikšu, ka uzskatu tos par pamatotiem. Par tiem, ko es nepieņemu. Es e, konkrētāk komentēšu, lai labojumu iesniedzēji varētu reaģēt manu komentāru sakarā. Pirmais grozījums, ko es nepieņemu, ir 28. ko iesniedzis Estreģiks, kas attiecas uz 22. punkta pirmo pu daļu. Un šeit ir jānorāda, ka informācijas apmaiņas attiecībā uz eh, eh, PVN pārvaldību nav automātiskā. Solicitud del Estado miembro. Bet gan tas notiek dalībvalstī. Eh, tādējādi būtu jā, jāizveido, jāizveido situācija, kā mēs varam šo PVN skatīt. E, to mēs ieviesām grozījuma pirmajā daļā. Lai mēs varētu izvairīties no likumdošanas pārkāpumiem šajā jomā un varētu pieprasīt e, no, to dalībvalstī īstenot. Iespējams, ka dalībvalsts neapzinās, kas notiek. Que no es una buena forma šeit nav labs formulējums. Nākamais grozījums, ko es nevaru pieņemt, ir, ir 31. grozījums, kas attiecas uz 35. pāntu. Un grozījumā tiek piedāvāts lai tehniskais, administrīvais un operatīvais atbalsts no komisijas administratīvai struktūrai, kuru mēs pazīstam kā Eirofiska, notiktu tikai ar mērķi uzlabot eh, vislabāko prākšu apmaiņu. Ne tikai tā nav. Šis tehniskais atbalsts var būt nepieciešams arī daudziem citiem jautājumiem, kas eh, tiek noteikti E, e, e, priekšlikumā. Nākamais grozījums, kuru es nevaru pieņemt, ir 32. grozījums, kas arī attiecas uz 35. pantu, kas ir, starp citu, manis tikko paustais komentārs. Nevar pieņemt to, ka nodokļu kā persona, kas var pieprasīt, eh, ir komisija. Šeit mēs atrodamies eh, starpvaldību struktūrā, kura, kur tikai bija runāts par dalībvalstu identificētām problēmām līdz eh, kopienas struktūrai Eirofiska, kur tiek risināti visi jautājumi, kuras saistāmi ar e, izvairīšanos no krāpšanas e, pārobežu operācijās ar PVN. Un pēdējais grozījums. To ir iesniedzis mans labs draugs Ole Šmits. Tas ir grozījums numur 36. 36. grozījums Eh, norāda to, ka vajadzības gadījumā komisijas sniedz dalībvalstīm ekspertu eks, eh, konsultācijas, tehnisko vai loģistikas palīdzību un tā tālāk. Problēma ir tā, ka ja būtu nepieciešams eh, tas, ko juristi sauc par nenoteiktu koncepciju, kur, kurš tad noteiks, vai tad, kas tad ir šis vajadzības gadījums? Tāpēc es domāju, ka labāk, labāks ir komisijas ierosinātais teksts. Komisija var sniegt dalībvalstīm ekspertu konsultā, konsultācijas, kad tak tiek uzskatīts par uh, Eh, par nepieciešamu. Eh, un tādā gadījumā jau mēs varam lemt, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Vai tās ir kādas krāpnieciskas operācijas vai kas cits. Šīs ir četras, šie četri grod, grozījumi, kas man radīja problēmas. Visus pārējos es varu eh, pieņemt bez jebkādām iebildēm un gribu pateikties visiem, kas man palīdzēja strādāt pie šī tekstā. Paldies! Thank you. Paldies! Visi tagad vēlas izteikties Žāns Pols, pēc tam Olga. Tikai viena piezīme referenta kungs par 30. Eh, eh, sesto Šmita kunga grozījumu franču valodā. Uh, ir nesaskaņa starp to, kas ir norādīts tekstā, ja nepieciešams, 36. grozījums, tas, par kur tu tikko runāji, ir nesaskaņa starp, ja nepieciešams, kas pamato attaisno tavu pozīciju, savukārt pamatojumā ir norādīts, lai sadarbība darbotos labi, ir nepieciešams, lai komisija sniegtu savu atbalstu un uh, pieredzi. Es nezinu, kā ir citu valodu tekstos, kas ir norādīts, bet franču valodā katrā ziņā ir E, pretruna starp pamatojumu, kas e, atbilst tevis sacītajai, un teksta grozījumu, kas ir tajā, ko tu pilnīgi pareizi apstrīdi. Referents turpina, manuprāt, Šmita kungs varētu labāk skaidrot e, koherenci starp grozījumu tekstu un sākotnējo tekstu. Mēs šeit uzskatām, ka ir komisija, pietiek, ja komisija uzskata, ka tas ir nepieciešams savukārt Tālāk ir norādīts, ka, ja, ir, ja būtu nepieciešams, tad komisija varētu e, varētu spriest tādējādi, mums ir divi rekvizīti, un mums nav skaidrs, e, kā mēs varam interpretēt šo tekstu. Esmu pārliecināts, ka Šmita kungs e, varēs izskaidrot sīkāk Eh, šo eh, sākotnēji šķietamo pretrunu. Olē, tev vārds. Thank you. Uh, uh I think, um... Paldies. Es domāju, ka Garcija Margalo ir panācis labu līdzsvaru starp to, kas ir nepieciešams šajā ziņojumā. Un es nedomāju, ka, mēs, eh, tik, ka mūsu viedokļi tik ļoti atšķirs. Un es pilnībā piekrītu, ka 28. grozījums ar automātisko informācijas apmaiņu uh, ir pareizais risinājums, ja mēs vēlamies apkarot lielo krāpšanos ar PVN. Jūs pieņemat manus pārējos grozījumus, bet tā kā es esmu liberāls, tad tā kā jūs liberāls no vienas puses jūs sakat, ka komisijas tekstā ir teikts can, savukārt manā tekstā šis formulējums ir spēcīgāks shall vai should. Ja jūs redzat, es esmu tā kā pa vidu. Es pievienoju vārdus, ja nepieciešams. Un ja jūs varat piekrist formulējumam shall, tad es uh, varēšu būt viensprāts ar jums. Es domāju, ka mūsu viedokļi ir līdzīgāk, bet, nu, es atvainojos, es te nedaudz tā kā neskaidri norādīju. Varam beigt ar to? Es gribētu pateikties kolēģiem par sadarbību, un ja kāds no grozījumu iesniedzējiem, eh, kura centieni nav apmierināti, vēlas ar mani sadzināties, es vienmēr esmu gatavs to darīt. Vēl daudz vēlas runāt, Udo, jums tiešām ir jārunā. Mēs cerējām pāriet uz uzraudzības jautājumu. Jā, cik vienīs es varu. Mūsu ēnu referentes eh, Katrīnas Stīlieša vārdā es gribētu vēl pateikt to, ka viņa šodien nevarēja ierasties, ka viņa, viņa šo tekstu atbalsta un tie grozījumi, kurus viņas, viņa ir iesniegusi. Uh, Eh, tikai pastiprina, nevis dekorē šo ziņojumu, un tāpēc mēs ceram, ka viņas grozījumi tiks ieskaitīti, pieskaitīti ne tikai pie interesantajiem, bet pie tiem, kurus referents atbalsta. Paldies par uzmanību. Paldies. Precīzi par 12 minūtēm esam nokavējušies, jo sākām 12 pār 3, un tādēļ Un nu, tas jau nebija tāpēc, ka es nebūtu ieradusies, bet gan tāpēc, ka kāds no, daži no jums nebija klāt. Tagad pārējām pie 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26. punkta. Tātad visa pakotne, kas ir saistīta ar finanšu uzraudzību. Es ierosinu dzirdēt katra referenta teikto Šeit ir septiņi referenti. Un tie, kas ir ēnu referenti, ja jūs pacelsiet roku, tad es jums pēc tam došu vārdu. Tā kā pirmais sarakstā ir eh, Jose Manuels Garcia Margajo. Viņš runās par Eiropas banku iestādi un prezentēs savu ziņojumu projektu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Iespējams, ka tas ir viens no tiem dosjē, kas ir vissvarīgākie, kurus mēs spriedīsim šajā sasaukumā, un, manuprāt, vissvarīgākais, e, kuru skatīs Spānijas prezidentūra. Mēs lemsim par Eiropas uzraudzības sistēmu, e, e, kas integrē sistēmu risku novēršanas sistēmu un arī iespēju novērst uh, Eh, riskus bankos, bankās, apdrošināšanas sistēmās, eh, pensiju fondos. Es gribu pasvītrot vārdu sistēma un sistēmisks, jo mēs nesam vienkārši eh, kādā blakus eh, nostādīšanas eh, sistēmā, bet vienotā sistēmā. Un esmu gatavs pieņemt to, lai visas šīs uzraudzības iestādes būtu, kā iepriekšējais solis ar vienīgu atra... Eh, mītni, runājot par bankām un apdrošināšanas sabiedrībām, to uzraudzību un Es lūdzu, lai sistēmisko risku padome nāktu klāj ar paziņojumu, ka pastāv kāds e, riska situācija un dotu iespēju darboties šīm trim iestādēm. Komisija vēlētos, lai, lai, e, būtu, tā, lai tā būtu komisija, padomu vēlas, lai tā būtu padome. Es domāju, ka e, mums ir savukārt jāsaskars ar tādu situāciju kā vienkārši paziņošanu pār uh, E, pār kādu sistēmas risku. Un nav pirmā reize, kad mēs e, lemjam par šiem jautājumiem, tāpēc es gribētu, lai pirms e, mēs gatavojam grozījumus, mēs varētu iepazīties ar ziņojumu projektiem. 2000. gadā parlaments vienbalsīgi apstiprināja Eh, trīs mērķus - liberalizācija, uzraudzība, kontrola tirgos, ka tie, eh, tiem visiem ir jāsako eh, vienādu ātrumu un vienādu intensitāti, pretējā gadījumā mēs varētu panākt nesinhronizāciju un tādējādi nonākt pie sistēmiskas krīzes. Un saistībā ar abiem pirmajiem mērķiem - liberalizācija, integrācija no vienas puses un uzraudzība no otras puses, mēs eh, saskaramies ar no, nodalījumu teritoriālā ziņā, jo no vienas puses mums ir iekšējais tirgus it kā bez robežām un nacionālo uzraudzītāju jurisdikcijas. Šie nacionālie juri, uzraudzība strādā nacionālās robežās. Tāda jādi. Jau mums ir jādomā, kā mēs varam mazināt iespējamo krīzi, kuru kuru kā pēdējā apliecināja, mūsu rīcībā tomēr nav pietiekamu uh, instrumentu. Eiropas institūcijām ir jāatbilst Eiropas uzraudzībai, lai mēs varētu no šādiem sistēmas riskiem izvairīties. Un tādējādi tas, ko es vēlos piedāvāt, un arī kas ir piedāvāts pārējo ziņojumus, ir vairāk uzraudzības un vairāk eiropeiskas pieejas. Eh, krīze mums ir piešķīrusi veselo saprātu. Krīze uh, E, mūs e, pierādīja to, ka par to, ko mēs jau runājām, bija e, tas, ka parlamenta sākotnēji paustais viedoklis izrādījās pareizi. Ko, ekspertu komiteju, ko vada Žakstā Rodžers, uzklausīšanās, uzklausīšanās šajā E, komitejā nāca klajā ar ļoti pragmatisku ziņojumu. Komisijas e, priekšlikumi pēc e, šiem ziņojumiem tomēr norādīja uz Eiropiskas pieejas trūkumu. Un 2009. gadā mums ir, mums bija ska, saskaroties ar reakciju no šiem uh, no šiem referentiem un ēnu referentiem mēs apzinājāmies, ka eh, parlaments nebija gatavs eh, pieņemt pilnībā komis, eh, padomis pozīciju. Gribu atgādināt to, ka samierināšanās vienmēr ir iespējama. Taču mums nav jāpanāk miers par katru cenu. Savukārt eh, prezidentūra pieprasīja vairāk eh, koordinācijas, vairāk eiropeiskas pieejas, un mēs rēķināmies ar eh, Spānijas sociālistu sadarbību. Kāda ir šie galvenie temati, kurus mēs skatīsim? Tā ir pretestība no nozarēm, kas ir pieraduši pie sava status quo, un no valdību puses, kas nevēl zaudīt savas kompetences. E, pirmais mērķis ir veidot Eiropas kopīgus noteikumus, lai varētu atvieglot e, identisku interpretāciju un piemērošanu visā Eiropas teritorijā. Mēs tam piekrītam gan komisijā, gan padome ar trim svarīga, e, trim būtiskiem grozījumiem. Tomēr mēs vēlamies uzsvērt tās autoritātes nozīmīgumu, kas strādā uz vietas, izstrādājot tehniskos normatīvus Un eh, pirmkārt, eh, tie ir jāapstiprina. Eh, mēs vēlamies, lai tad, kad komisija vēlas grozīt vai nepieņemt priekšlikumu no šīs lēmēja iestādes, lai parlaments un padome varētu risināt domstarpības starp viņiem jo mēs nedrīkstam pieļaut to, ka eh, vien, viena no iesaistīto pušu, viens no iesaistīto pušu veto paralizētu darbu. Tāpēc es gribētu uzsvērt tagad parlamenta darbu. Un arī šeit eh, mans kolēģis Lisabonas līguma konstitūcijas viens no tēviem eh, Menendes de Vigo ir man stiedz savu atbalstu un mēs vēlamies stiprināt parlamenta uh, Eh, funkcija šajā jomā. Otrkārt, runājot par vadlīnijām un ieteikumiem, mēs vēlamies, lai šīs vadlīnijas, kas attiecas uz tām jomām, kuras nevar iestrādāt juridiskā normā, būtu maksimāli saistošas. Piemēram, ja apstrīdētā un strīdīgā banku vadošo darbinieku atalgojumu sistēmā. Mēs vēlamies, lai šie, no, šis regulējums, šie noteikumi būtu ar maksimālu ietekmi, un lēmēji iestādē nāksies e, tādā gadījumā parlamentā atskaitīties par paveikto un e, spriest par vadlīnijām un rekomendācijām, kādas uh, ir jāpieņem un kādi pasākumi tiek piedāvāti mērķu sasniegšanai piemēram, pacelt e, kapitālu vai, e, vai strādāt pie citām rekomendācijām, piemēram, samazināt vadošā personāla atalgojumu. Tālāk, e, pēc diskusijām ar vairākām parlamenta grupām, mēs nonācām pie iespējas, ka visos gadījumos, kad nacionālais uzraudzītājs nav e, īstenojis savus uzdevumus, tādā gadījumā tiek pieņemts lēmums pār to, kas ir veicams šajā situācijā. Tātad, lai mūsu rīcībā būtu lēmēji iestādi, kas varētu šo lēmumu pieņemt. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz kas cits vēl darāms. Un Lēmējiestāde var vērsties pie konkrētās institūcijas gadījumos, kad tiek pārkāpts likums vai netiek ievērots, tāpat arī ārkārtas gadījumos, kad mēs saskaramies ar sistēmiskiem riskiem, un tajos gadījumos, kad ir nesaskaņa starp nacionāliem uzraudzītājiem, kuri nespēja vienoties, tādā gadījumā lēmējiestāde varēs nākt klajā ar tiešu tiešu norādi e, finanšu institūcijai. Mums ir nepieciešams stiprināt parlamenta e, lomu demokrātisko kontroli pār šo lēmēģi iestādi. Mēs piešķiram vairāk pilnvērtai, bet tajā pašā laikā mēs esam labā līdz. Uh, labā līdzsvara un bilances eh, uzturēšanas sistēmā, kas ir pietiekami eiropeiskā. Centrālais temats - uzraudzība. Un par šo tematu es jums eh, aicinu Britu ziņojumu internal review eh, un Ternera ziņojumā ir norādīts, ka krīze ir pierādījusi to, ka mehānismi, kurus mēs izveidojām, lai uzraudzītu tās eh, struktūras, eh, kuru sabrukšana varētu eh, izraisīt sistēmas sabrukšanu, netika pietiekami uzraudzīta. Un ir norādīts, ir tikai divi risinājumi E, konkrēti tiek norādīts Izlandes gadījums un, atsa, un kā tas atsa, ats, ietekmēja e, apvienoto karalisti. Tālāk ir gadījums, lai uzliktu e, lai norādītu iespējas, kā izvairītos no protekcionisma un kā mēs varam meklēt eiropeiskāko pieju. Es gribētu izvēlēties otro formulu. Sistēma saskaņā ar eh, to, kur ieteica mans labs draugs eh, Sančes Presēdo, kas ir jāveido trīs līmeņos. Nacionālās institūcijas, kas darbojas tikai valsts līmenī, kas nevar izraisīt visu sistēmas sabrukumu nacionālā uzrauga līmenī, tālāk pārobežu institūcijas. Pakļaujas eh, uzraudzības kolēģijām, kurām ir attiecīga loma, mediācijas loma ar saistošu eh, lēmumu pieņemšanu un kapacitāte pieņemt lēmumus tad, kad nav citu institūciju. Un trešais, trešais eh, gadījums. Eh, šeit es atsaucos uz Britu gadījumu, kas, kad var rasties eh, ļoti liels risks, kuras pārvalda Eiropas lēmējiestāde, iestāde kura, lai neradītu, neradītu vairāk birokrātijas, vienmēr sadarbosies caur, darbosies caur nacionālajiem eh, uzraugiem un eh, darītu zināmas savas instrukcijas. Un ja tās būtu jau bijis izveidots sākotnēji, tad Es domāju, ka nebūtu bijis iespējas Grieķijas, lēmē, Grieķijas varas iestādēm tik ilgi noslēgt savus parādus, un mēs savlaicīgāk būtu zinājuši, kas ir noticis un kas ir nogājis greizi. Šeit mēs varam vienoties par. Uh, Eh, uzraudzības padomi, kā tas ir norādīts 29. pantā, un eh, būtiskākais jautājums, eh, kuru mēs apspriežam ar Elīšu Ferreiru, vai, auto, vai šī lēmē iestāde ir eiropeiskā. Šeit mēs runājam par institūcijām, kas ir Eiropas līmeņa mērķis ir izvairīties, kā sacīja Obama, lai no tā, lai nebūtu jāmaksā valstrīta kļūdas. Tāpēc ir trīs līmeņi. Finansējumi, eh, eh, fonds, eh, kas, kas ir Eiropas finansējumi, kas varētu tikt, tikt izmantots, lai garantētu noguldījumus. Otra, otrais līmenis finansējums, kādu uzkrātie, eh, uzkrātie līdzekļi ir nepietiekami, lai varētu atmaksāt parādu, eh, kāds ir finanšu eh, institūcijām, un trešais pēdējais elements tajos gadījumos, kāds tiek lēmts un dalībvalstīm ir jāsniedz palīdzība tāda, lai mēs varētu rīkoties saskaņā ar nodomu protokolu, jeb saprašanās eh, memorandu, kas ir noslēgts jau pirms, kā, eh, eh, kas ir noslēgts saulaicīgi, lai mēs varētu izvērtēt gan risku, gan zaudējumus, kas ir nodarīti, aktīvu līmeni, maksājumu plūsmu un veselu rindu citu kritēriju, kas ir nepieciešami. Un noslēgumā Šī ziņojuma filozofiskās līnijas. Vairāk uzraudzības, vairāk Eiropas un mazāk risku nodokļu maksātājiem. E, tās ir trīs asis, jeb spēka līnijas, e, kuras es gribētu iestiekt jūsu apspriešanai Eh, un arī saistībā ar Elīzas eh, Ferreiras debati, un tāpēc mums varētu būt lieliska Spānijas-Portugāles sada sadarbība un diskusija, kas būtu atvērta visiem. Paldies! Um, thank you. Uh, next we... Paldies! Svens Gīgolds, tagad, kurš ir referents par Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi. Sven, lūdzu! Vispirms es gribētu sacīt, ka attiecībā uz Spānijas un Portugāles draudzību. Es ceru, ka šajā jautājumā mēs parlamentā varēsim iedibināt draudzību starp um, ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu Eiropu, jo šobrīd tautsēmniecības jomā mums nevienmēr valda vienprātība starp uh, ziemeļu un centrālo Eiropu un dienvidu Eiropu. Un es domāju, ka šeit parlamentā ir jābūt tajā, tai vietai, kur rast atbildi uz šo krīzi tādā veidā, kā Margajo kungs tikko teica, proti rast atbildi uz acīm redzamajiem trūkumiem attiecībā uz šiem te kopējiem noteikumiem un gan attiecībā uz vērtspapīriem. Tas viss ir ir jārod atbildi tieši paplašinot Eiropas telpu, un mēs nedrīkstam iet uz iekšu un tā kā mums vajadzētu atvērties, un tieši tas ir ļoti svarīgi krīzes apstākļos, un tāpēc ir ļoti iepriecinoši tas, ka attiecībā uz uzraudzības iestādēm un mm, ne tikai trīs galvenajām iestādēm, bet arī uh, Eiropas sistēmas, ko risku komitejas izveidošanas ziņā mums ir nepieciešams rast atbildi un norādīt tieši uz tām kļūdām finanšu uzraudzības jomā un vienlaikus eh, rast risinājums krīzes pārvaldībā sistēmisko risku sakarībā. Un es nevēlos tagad atkārtot visu to, kas tikko jau izskanēja, tikai tāpēc, lai es arī to būtu pateicis, jo es domāju, ka tas tieši būtu pret šādam sadarbības garam. Uh, Un tāpēc es labprāt tikai pavisam īsi norādītu uz dažā, dažiem punktiem, kur mūsu ziņojumi varbūt atšķiras, vai arī, teiksim, laika trūkuma dēļ, kur tas nav ticis pateikts. Abi ziņojumi projekti ir ļoti, ļoti līdzīgi, tīpaši attiecībā uz to, ka liels pārobežu institūcijas ir eh, jāuzrauga no Eiropas ir jāuzrauga Eiropas līmenī. Un loģiski no tā izriet arī tas, ka ir jārod atbild uz jautājumu, kurš maksās, ja kaut kas noies greizi. Un eh, tās nevar būt dalība valstis, ja iepriekš tām nav bijis uzlikt atbildība īstenot uzraudzības procesu. Vēl viens punkts, kas arī attiecas uz jautājumu, kurš maksā un kuru skar eh, finansiāls sekas uzraudzības. Visiem trīs ziņojumiem ir vienota šī te nostādne, un nu, mēs varam sacīt, ka nevar būt tā, ka 23. punktā mēs vienkārši sākam, jā, ja ir kaut kādas sekas uz eh, dalību valstu finansēm, tad eh, ir jāliek lietā veto tiesības. Tas būtu absurds iedomāties tikai tāpēc, ka kaut kādiem ierēģiem ir likumdošanas dēļ jādodas no A punktu uz B punktu, tam ir tiešas juridisks seks attiecībā uz dalību valstu budžetiem. Es domāju, ka tā nedrīkstētu būt, kas man šķiet īpaši absurdi. Ja mēs, teiksim, trietā uzrakstam padomēji vēstuli un sakam, kāds, nu, jautājam, kāds tad ir tās tiešās sekas dalību valstu finansēm. Un, ja mēs saņemam atbildi, jā, mēs zinām, ka tas ir sarežģīts jēdziens, bet esam gatavi par to ar jums runāt. Es domāju, ka tas nav tas pareizais veids, kā izstrādāt likumdošanu. Tas ir tāds kā politiskais kabarē, un tāpēc mēs ierosinām uh, Šajā brīdī skaidri pateikt, ka dalību valstīm ir jāpierāda, ka Eiropas lēmums ir eh, atstās eh, attiecīgu ietekmi uz viņu budžetiem. Vēl viens jautājums ir, nu, kas vēl man šķiet svarīgs tajā jomā, par ko es biju atbildīgs. Uh, tas, ka šai jaunajai Eiropas iestādē būtu jādod iespēja aizliegt noteikts produkts no tirgus, jo ir tādi laiki, kad ir jāvar pateikt, ka, piemēram, mēs aizliedzam šobrīd spekulācijas ar Grieķijas vērtspapīriem, uh, vai atvasinātajiem vērtspapīriem. Es domāju, ka tās ir tās tiesības, kuras mums būtu jādod Eiropas iestādēm, tādēļ, ka mēs tagad esam iemācījušies to, ka daļai tirgu ir tādas aktivitātes, kam nav nekāda sakara ar reālajiem ekonomikas apstākļiem, un to es esmu arī attiecīgi paredzējis savā ziņojumā. Vēl viens punkts, par kuru es labprāt ar jums gribētu tālāk diskutēt, ir jautājums par šo apelāciju padomi. Mēs savā ziņojumā ierosinām, lai, te, lai tas tiktu nodots kopīgās komitejas vārdā un rīcībā, jo Tādējādi šī te kopīgā komiteja tiktu stiprināta. Nav nekāds noslēpums, ka mēs, un ir arī citi kolēģi parlamentā, kas līdzīgi domā, kas neuzskata, ka ir loģiski tas, ka pastāv trīs dažādas institūcijas, kas uh, darbojas vienās un tajās pašās jomās, un vēl mazāk loģikas ir tajā faktā, ka šeit ir attiecīgi sadalījums arī uz trīs dažādām pilsētām, un līdz ar to uh, nav, netiek, nenotiek attiecīgi koordinācija, te rodas trīs dažādas kultūras šajā visā darbībā. Bet vajadzētu stiprināt kopīgo komiteju, jo tas ir veids, kā mēs varētu nonākt pie integrētas finansu uzraudzības. Un es domāju, ka mums komitejā vajadzētu tiešām tālāk padomāt par to, kā šo kopīgo jomu varētu stiprināt. Uh, un kā virzīties uz priekšu, lai nonāktu pie integrēta Eiropas finanšu uzraudzības eh, ietvara. Es domāju, ka šajā ziņojumā jau ir liels solis šajā virzienā spērts, un uh, tam ir jābūt par mūsu mērķi integrācijas procesā, un mums kā parlamentam būtu jābūt pieejamam, mums vajadzētu uh, orientēties pēc šiem mērķiem, domāt par to, kā šīs problēmas risināt, un tad sarunās ar padomi, ja mēs domāsim tikai katrs pats par sevi, tad mums nekas neizdosies. Mums vajadzētu kopīgiem spēkiem un ļoti spēcīgi iestāties par savu viedokli. Bet nevajadzētu arī aizmirst to, ka Eiropas uh, progress ir pakāpenisks process. Un tagad mums būtu jāspēr liels solis uz priekšu un jāmēģina kopīgiem spēkiem pēc iespējas vairāk paveikt. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Tagad mēs pārējām pie Pītera Skinera ziņojumu par Eiropas apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi. Vārds jums, Pīter. Paldies, priekšsādātāji! Eh, šīs eh, nedēļas, kopš mēs apspriežām minēto jautājumu, ir bijušas ļoti interesantas. Protams, ne visi domā vienādi, bet mēs vēlamies panākt kaut ko liederīgu, kā, pado, eh, kā parlamentu viedokli sarunām ar padomi. Un mums ir jādomā par to, ne tikai par to, kas darāms ar uzņēmumiem, bet arī ar tām izmaksām, kas skar nodokļu maksātājus un par paradigmas izmaiņām attiecībā uz uzraudzības institūcijām. Mēs runājam par konsolidāciju un integrāciju Eiropā. Es pieņēmu komisijas priekšlikumu loģiku, bet mums ir jā jārod arī um, garantijas sistēma šai jomā, kontrolas sistēma šai jomā. Šis um, komisijas priekšlikums ir tas, pie kā mēs vēlamies strādāt, un mums ir jādod savs viedoklis, un uh, ne tikai vienkārši jāreģē uz kom, padomas priekšlikumiem. Šeit uh, ir īsumais jūs iepazīšanāšu ar priekšlikumiem, lai jums rastos priekšstats par mūsu virzību. Esmu gatavs apspriest priekšlikumus arī ar kolēģiem, bet ir diezgan liela vienprātība. Tas, ka parlamentam ir piešķirtas papildu pilnvaras veikt uh, Uh, uzraudzību un iecelt amatā amatpersonas. Mums ir jāstrādā pie tā, lai uzlabotu likumdošanas kvalitāti un jāveido Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pamati. Mums ir nepieciešama arī ārējo ekspertu stingrāka pārstāv, plašāka pārstāvniecība. Mums ir jādomā, uh, par uh, to, kā tas tiks izstrādāts un kā parlamentam tas būtu jāatbalsta. Karlam, parlamentam būs papildu pilnvaras. Mēs uh, izvēlēsimies uh, uzraudzības padomas locekļus no tā saucamā īsā saraksta un viņi arī atskaitīsies regulāri parlamentam, lai mēs iegūtu papildu informāciju, tad, kad mums tā būs nepieciešama, ne, nevis tad, kad šie, šīs amatpersonas vēlēsies uzrunāt parlamentu. Protams. Uh, sure... uh, parlamentam ir jārūpējas par to, lai organizācijas darbība būtu caurskatām. Mēs daļēji pārņemam arī komisijas pilnvaras, par to ir runa omnibus ziņojumā un Sančes presēdo ziņojumā, ka komisija nevar grozīt tehniskos standarts, var tikai tos apstiprināt vai noraidīt. Un es domāju, ka tas ir tas virziens, kur mums jāiet. Kā Garcia Margaio saka, arī viņa ierosinājumu atbalstām arī Svens mm, norāda, ka dažkārt komisija eh, padome priekšlikumus eh, noraida bez apspriešanas un nevar būs, ka vienkārši ierēģi savā starpā vienojas. To nevar uzskatīt par fiskālo atbildību. Ir nepieciešams definēt, kas tas ir. Mums ir nopietni jāuzņem sava, jāuzņemas sava atbildības daļa pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Labāks regulējums prasa veikt arī ietekmes novērtējums attiecībā uz tehniskiem standartiem un rekomendācijām, ne tikai balstoties uz labākās prakses apmaiņu, bet uz saprātīgāku pieju. Notiek lielāka integrācija un konsolidācija. Es domāju, ka to varētu panākt Eiropas uh, finanšu uzraudzības sistēma ar stingriem noteikumiem. Arī šīs apvienotās komitejas loma būtu veidot integrētāku Eiropas uzraudzības sistēmu. Pēc manām domām šajos ziņojumos tā, uh, tā pietrūkst, jo vienkārši mums neļauj šādus jautājumus apspriest. Ir, protams, zinām konkurence mūsu vidū par to, kā šie šīs jaunveidotās institūcijas izveidosies, ir nepieciešams veidot apvienoto um, komiteju. Tas vēl īsti nav apspriests. Es domāju, ka man, manā ziņojumā šis jautājums tiks plašāk apskatīts. Un visbeidzot par sesto punktu, par ārējo ekspertu plašāku pārstāvniecību. Mums ir jāizmanto pastāvošā labākā prakse, kā akadēmiskie eksperti tiek piesaistīti, tāpat arī tiesu, tiesiskie eksperti, juristi. Bet, uh, lai gan šis jautājums varbūt nav tik viennozīmīgs, bet mums ir jāpaplašina šī pārstāvniecība, mums ir Uh, jāpanāk, lai šie eksperti darbotos mūsu labā, ne tikai to institūciju vārdā, kuras viņi pārstāv. Paldies, Pīter! Tagad par uh, makro uzraudzības risku komitejas izveidošanu Silviju Gulārdu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es pārāk ilgi nerunāšu, jo, kā jau jūs zināt, mēs sastrādājam kopā referenti, kas eh, izteicās pirmīt, un referenti, kuri runās pēc tam par omnibus direktīvu, par ECB. Bet eh, trīs vadlīnijas, kas ir izvēlētas makroekonomiskiem līmenim. Pirmā, kā jau teiks sacīts iepriekš, duvināt dažādos makro mikroekonomikas līmeņus un tuvināt mikro nozara analīzes, jo mēs vēlamies sniegt efektīvs, maksimāli efektīvs atbildes, un šobrīd valdības nesniedz pārāk pārliecinošus elementus, ja nu vienīgi uh, Um, turpina pastāvēt. Taču šķiet, ka ar šo krīzi mums būs uh, izdevies spērt uh, lielu solus priekšu, kā jau to minēja kāds no vieniem uh, iepriekšējiem runātājiem. Un arī mums vajadzētu rīkoties tā, lai, e, kā jau uzklausīšanā mēs to dzirdējām, gan varējām spriest no Laro Zieru ziņojuma, um, mēs mēģinām šajā garajā procesā, kurā ir no vienas puses vērojama neusticība, mēs varam mēģināt ieviest vairāk uzticības un kopīgas piesa un informācijas apmaiņas. Tāpat arī mēs vēlamies, lai nākotne būtu atvērta vienotai integrācijai, ja to parlaments un padomu uzskatītu par nepieciešamu pēc dažiem pieredzes gadiem. Otrās bāžas ir par to, ka mums ir nepieciešams uh, orgāns, kāds Eiropā ir vajadzīgs globālā līmenī. Es gribētu to pasvītrot, jo, manuprāt, ja mēs novērosim to, kas šobrīd notiek pasaulē, savienoties valstīs, tad mēs redzam, ka nekur nav ideāla risinājuma, bet ir sava veida pasaules un globāla sacensība, lai izveidotu jaunus noteikumus. Un ja Eiropa šajā sacensībās nebūs klāt, tad lēmums tiks pieņemts citur. Uh, E, ziņojumā ir arī skaidri norādīts viens punkts. E, sistēmiskā riska komiteja to pārvalda Centrāla banka, tas ir paredzēts Laruģieru ziņojumā, un arī ziņojumā ir norādīts, ka Centrāla bankas prezidents ir šīs komitejas prezidents. Es domāju, ka pārstāvot pilsoņus mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, jāpliec, jāparāda, ka mums ir spēcīga autoritāte un ka mēs apstrīdām šo versiju, kas izskanēja pat komisijas ziņojumā atbildīgās, Eiropai atbildīgās eh, organizācijas prezidents eh, ir, ir eh, tam ir jābūt skaidri identificētam. Un ja būtu vēlēšanas un tikt izvirzīts ECB prezidents, iespējams, ka viņš šajās vēlēšanās zaudētu. Tāpēc tāpat arī mums šit nepieciešams uh, izvēlēt divas vadlīnijas, ko, manuprāt, arī pieminēja lielākā daļa referenta. Pirmkārt, celt uh, atbildību, tā saucamo accountabilitāti, kā mēs sakām franču valodā, un arī Pīters Skinners norādīja, ka būtu palielināt kontroli pār mikro, uh, mikrostruktūrām, ir jānorāda arī tas, ka ICB e prezidents mūsu parlamentā uh, uzstātos. Uh, nevis kā sistēmisko risku komitejas eh, prezidents, un būtu šajā sakarā debates, eh, kas būtu eh, pietiekami publiskas. Otrkārt, un tas ir nozīmīgi lielākai daļai šeit klātesošo, būtu nepieciešams šī, šos orgānus padarīt par atvērtiem Vai šeit mēs runātu par dalību valstīm, centrālā bankā vai neatkarīgām iestādēm vai finanšu ministriem vai jauktiem risinājumiem, tomēr neviens nespēja e, pilnībā reaģēt krīzes situācijā. Es negribu nevienu vainot, bet izdarīt secinājumus mēs piedāvājam izveidot sistēmisko risku, e, risku komiteja neatkarīgas personas, kas tiek izvēlētas, e, izvēlētas viņu personiskas pieredzes dēļ lai varētu paust Eiropas ekonomikas daudzveidību, bet kas nebūtu kāda lobby pārstāvja, un lai varētu apliecināt savu pārdomāt spēju, savu atvērtību. Tāpat arī komisijas projekts paredzēja tikai tehnisku komiteju, un mēs uzskatām, es eh, to gribu vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jāvar smelties eh, tehniskajās iespējas, kāds ir centrālajai bankai citur, bet lai tiktu izveidot zinātniska komiteja, kurā visaugstāka līmeņa akadēmiķi un dažādas pasaules izcelsmes, ja tas ir nepieciešams, varētu sniegt savu pieredzi. Katrā ziņā mēs nepretendējam uz to, ka varētu mums būt atbild uz visu, bet mēs gribētu atvērt zināmu daudzumu debašu, Eh, kurš šķiet atsevišķi lobiji eh, gribēja noslēgt, lai varētu, kā sakām, labā franču valoda atgriezties pie biznesa as usual, ja pie ierastā biznesa. Un um, mums ir jāapzinās, ka šeit varētu būt dažādas dienas, taču vispārīgās vadlīnijas tiek kop, atbalstīts kopīgi, un šajā komitejā mēs varētu būt spēcīgi attiecībā, spēcīgāki vēl attiecībā pret padomi un arī mums ir savi vēlētāji, kur vēlēšana apgabali, kuros mēs eh, saskaramies ar vēlētājiem, kas ir palikuši bez darba, ar, ar eh, MVU sarežģītās situācijās. Un nevienmēr viss ir spējīgi noalgot kvalitatīvus konsultantus. Katrā ziņā mēs te gribētu, lai situācija būtu tāda, kurā nekas nemainās. Paldies, un tagad mēs pāriem pie eh, nākamā ziņojuma. Eh, kas ir eh, Eiropas centrālās bankas konkrēti uzņēmums saistībā ar Eiropas sistēmisko risku komitejas darbību. Un Ramons Tremosība eh, Balsels, paldies priekšsēdētāji, man ziņums ir ļoti īss, dažās minūtēs es izteikšos. Es sagatavoju ziņojumu, kurā es piedāvāju ļoti ciešas attiecības starp Eiropas centrālo banku un er, sistēmisko risku. Er, komiteju. Kā jau norādīja mana kolēģi Silvija, ECB prezidents būtu arī šīs komitejas e, priekšsēdētājs. Manuprāt, pēdējo desmit gadu laikā ECB ir guvusi krietnu uzt, uzticību. Un tā ir pazīstama visā pasaulē. Es negribu šobrīd jūs garlaikot, e, bet varu citēt Britu uh, Eh, ekspertus, eh, kas vienmēr ir kritiski izturējies, piemēram, pret eh, Bundesbanku, šobrīd ļoti, ļoti uzteica ECB. E Esmu gatavs apspriest ar brītu kolēģiem parlamentā būtiskos jautājumus šajā informā, kas ir saiknes starp ECB un Eiropas sistēmisko risku komiteju. Un tāpēc šajā virzienā domājot, Manuprāt, ECB ir vienīgā neatkarīgā Eiropas institūcija, e, kurā ir materiāla un morāla autoritāte, lai uzņemtu šo nozīmīgo lomu e, nākotnes Eiropas pāraudzībā, kas mums visiem ir nepieciešama. Un tāpēc es arī piedāvāju, lai ECB priekšsēdētājs pārstāvētu eh, sistēmisko risku eh, komiteju ārpusē un sagatavošu grozījumu tekstam, lai šis eh, bankas prezidents šobrīd trišē parlamentā regulāri varētu atskaitīties par finanšu uzraudzību Eiropas līmenī. Tas uzlabos caurskatāmību, redzamību gan attiecībā uz pilsoņiem no viņu perspektīvas un arī varētu sniegt atbildes uz dažādiem jautājumiem. Tāpat arī es gribētu, lai ECV paredzētu eh, administratīvi, statistiski un sekretariāt ziņā visu atbalstu e, sistēmu risku komiteģai. Un es piedāvāju, lai no saviem resursiem ECB varētu garantēt pietiekamu finansējumu sistēmisko risku komitejai. Un visbeidzot, sekretariāts būtu struktūra, kas varētu nodrošināt informācijas apmaiņu mikro, makro līmeņos, un arī apzinoties to, ka šie dati ir ārkārtīgi jūtīgi, piedāvāju eh, piemērot konfidencialitātes klauzulu attiecībā uz sekretari, sekretariātu. Paldies jums, un esmu atvērts komentāriem un gatavs diskusijām. Paldies! Um. Thank you. Paldies. Tagad mēs pārējām pie Omnibus 1 un Eiropas banku iestādes pilnvarām un arī Eiropas apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes pilnvarām vārds Antolīnam Sančesam Presēdo. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Eh, pēc tam es biju paredzējis kā, eh, izteikties kā ēnu referents un eh, kā omnibus eh, viens eh, referents. Omnis viens bija paredzēts, lai paredzētu vien, pārskatīt 11 nozares direktīvas banku jomā, vērtspapīru jomā, lai varētu tas pielāgot un koriģēt ņemot vērā jauno uzraudzības sistēmu. Šī jauna Eiropas uzraudzības sistēma paredz jā, četras jaunas autoritātes kas tiks iestrādāts jaunajā sistēmā. Sistēma ir fragmentēta, balstīta galvenokārt uz nacionālām lēmējas tādiem, kas sadarbojas, un mm, e, mums ir jāveido šī sistēma integrācijas garā. Tāpēc mērķis ir ieviest šīs e, visas lēmējas lēmēķi iestādes vienotā struktūrā, lai esošās un jaunās iestādes varētu noteikt sev procedūras informācijas apritei, tajā pašā laikā varētu sagatavot vadlīnijas un projektus, Eh, veidot inspicēšanas sistēmu un piedāvāt eh, vispārīgu koordināciju gan kolēģiju iekšēnē, gan pašiem savu koordināciju starp Eiropas uzraudzības iestādēm, kas būtu ar eh, sektoriālu raksturu, ieskaitot arī pārrobežu uzraudzību. Pamat jautājumi, kādi šeit rodas ir vienkārši saistāmi ar pārskatīšanu, lai varētu iestrādāt nepieciešamos grozījumus uzraudzības ziņā. Un ir divi ļoti svarīgi aspekti, kurus es gribētu skatīt. Pirmais no tiem ir eh, situācijas māja Lisabonas līgumam stājoties spēkā. Mums ir 211. un 89. pāns Lisabonas līgumā un kādreiz iepriekš. Ņemot vērā Lamfalusi arhitektūru, tika veidot likumdošana pirmajā līmenī, bet šobrīd Eh, ar deleģētajiem aktiem situācija ir eh, paplašinājusies un mums ir jānosa, jā, jānosaka, eh, piemēram, tehniskie standārti, kurai sadaļai tie piedar. Pirmkārt, es izmantoju kritēriju, vairākus kritērijus iestrādājot vienu daļu dokumentu deleģētajos aktos, bet viss pārējais nosacījumi attiecībā uz attīstību man vajadzētos izvērtēt un izvēlējos kritēriju e, tādu, ka mums ir jāstiprina Eiropas harmonizācija, Eiropas līmeņa harmonizācija. Mums ir jānoskaidro, cik tālu mēs varam harmonizāciju veikt Eiropas līmenī un kādi būs ieviešanas pasākumi. Ir, es izvēlējos vienotu noteikumu grāmatu, tā saucamo, lai mums nebūtu šie noteikumi atšķirīgi. Mana pozīcija bija nodalīt trīs aspektus šajā vienotajā noteikuma grāmatā. Pirmkārt, tad, kad mēs runājam par definīciju izveidi, mums ir jāsniedz Eiropas līmenī kopīgas definīcijas, lai šīm struktūrām būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi. Otrkārt, visas prasības attiecībā uz informācijas eh, sniegšanu lai sabiedrība varētu eh, izmantot tirgu vienlīdzīgos apstākļos. Un treškārt standarti, kas ir nepieciešami, lai varētu nodrošināt sadarbību starp visām sistēmas lēmēju iestādēm. Nevis par operatīvu tipu runājot, bet eh, par atbalstu eh, nacionālajām lēmēju iestādēm kur ir jāņem vērā visi būtiskākie elementi, e, kuri attiecīgi tiek skatīti parlamentāras kontrolas procesā un arī no padomas puses. Un tādējādi ir 369 grozījumi, manuprāt, ļoti daudz, taču ņemot vairāk kritērijus. Un tajā pašā laikā es uzskatu, ka ir tehniskie standarti, kas netiec tīk, tikai tīri uz harmonizāciju ir MIFI direktīvas, vesela rinda ar citiem dokumentiem. Un šobrīd mums ir, ir jāievieš jaunās jaunās struktūras, jaunās institūcijas, ņemot vērā pašreizējo situāciju pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Um, Lielas paldies! Bel Baltskungs. Tātad Baltskungs saka, ka viņš nevēlas vēlreiz rīkot viedokļu apmaiņu par omnibus divi direktīvu. Vai tā ir taisnība? Jā, tā ir taisnība. Varbūt jūs dažus vārdus gribējāt vēl sacīt. Jā, es varu daudz ko pateikt, bet šodien es par šo neoficiālo dokumentu nevaru nekādu nostāju paust. Sacījāt, ka ziņojums tiks um, nolikts uz aprīlu, un es domāju, ka tāpēc vajadzētu kaut kad vēlāk apspriest to detalizēt. Paldies! Paldies! Un tad tagad pāriesim pie ēnu referentiem un citiem deputātiem došu viņiem vārdu tādā secībā, kādā viņi pieteicās runāt. Lūdzu, pirmais runātājs. Paldies, paldies referentiem par milzīgo darbu, ko jūs esat ieguldījuši. Pamats šeit ir samazināt riskus finanšu sektorā visā Eiropā. Es domāju, ka Tam ir nepieciešams trīs darbības, ir nepieciešams skaidr, skaidrība regulā, regulējumā un uzraudzībā, konsekvence likumdošanas piemērošanā un krīzes pārvaldība, lai būtu tāda pieeja, kas nerada mulsumu krīzes situācijā, kā tas bija priekšējā reizē. Es piekrītu referentam par Eiropas banku iestādi, ka tas ir viens no būtiskākajiem ja ne pats svarīgākais likumdošanas akts. Šeit ir runa par informācijas apmaiņu caurskatāmā veidā konsekventi visā Eiropā. Pirms es pārēju pie pozitīviem un negatīviem punktiem, es gribētu teikt, ka ļoti žēl, ka informācija nav pietiekami skaidri un caurskatāmi tikusi izplatīta tiem cilvēkiem, kas nav referenti darba grupā. Uh, un ļoti žēl, ka mums nav bijušas sanāksmes kopā ar referentiem un ēnu referentiem par šo dokumentu, kā tas ir bijis citos dokumentos, jo ir bijuši četri mēneši. Parasti, parasti ir četri mēneši laika, lai iesniegtu grozījumus, bet mums bija tikai divas nedēļas. Un es domāju, ka, ja mums būtu vairāk laika, tad būtu noteikti arī vairāk grozījumu. Sven, būtu arī ļoti labi, ja jūs varētu nosūtīt mums to vēstuli, kur jūs nosūtījāt komisijai, un ja mēs varētu arī tās atbildes saņemt, tas būtu ļoti būtiski. Es pilnībā atbalstu, ka ir nepieciešami vienoti noteikumi un vienot sadarbības un strīdu risināšanas mehānismi. Es pilnībā piekrītu dažiem vairāk tām metodēm, ko, ko jūs nosaucāt attiecībā uz konsultācijām ar nozars pārstāvjiem un citām interesētajām pusēm, attiecībā uz ietekmes izvērtēšanu un uh, to lomu, kāda ir uzraudzībai un kāda būtu loma jāuzņem šim parlamentam. Es arī pilnībā piekrītu tam, ko jūs sacījāt, ka fiskālo garantiju klauzulu nevajadzētu izmantot triviāliem iemesliem. Īstenībā es domāju par tādiem līgumiem, ka ne, kurus nevajadzētu izmantot, un es iedomājos, ka nedrīkstētu lietot tādus vārdus, ka uh, laiklī vai visticamāk, bet gan būtu jānorāda ļoti stingri, ka šādas klauzulas var izmantot tikai un vienīgi tad, kad tas ir nepieciešams. Tā ir ārkārtīgi nozīmīga garantija klauzula, un es domāju, ka man tā ir vitāli svarīga, jo tieši šī klauzula aizsargā tos cilvēkus, kurus mēs šeit pārstāvam, proti mūsu nodokļu maksātājs, un tas cilvēks, kurš pieņem lēmumu par jebkādu krīzes jautājumu. Tam būtu jābūt tam cilvēkam, kurš vēlāk sēdz izdevumus. Es piekrītu, Lars, ka nevajadzētu tā visticamāk to izmantot, bet tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, bet jūs iespējams esat izmantojis tādu tekstu redakciju, kur tas nav skaidri pateikts. Tālāk par pārbežu uzraudzību. Skaidrs, ka ir nepieciešama labāka pārobežu uzraudzība, taču tā būtu jāveic balstoties uz ļoti skaidru juridisko pamatu. Un uh, teksts, kas ir gan uh, par Eiropas banku iestādi, gan vairs pirma tirgus iestādi, tur tomēr ir vārdi, kas varētu radīt tiesisko neskaidrību. Piemēram, ka uzraudzības padomēji būtu jādod iespēja tieši not, tie, tieši likt firmām izpildīt direktīvu noteikumus. Es domāju, ka direktīvas eh, ir saistošas dalību valstīm, nevis konkrētām kompānijām. Un eh, līdzīgi mēs esam nobežījušies, vai uzraudzības iestādes var pieņemt lēmums, kas eh, kaut kādā ziņā diskreditēta, un um, Eiropas kopiena tiesa arī norādījusi, ka uzraudzības iestādēm nevajadzētu dot tāda veida pilnvars. Tā kā mums ir jāraugās, lai juridiskā bāze šeit būtu ļoti konkrēta. Ir arī citi jautājumi saistībā ar pārobežu regulējumu. Kompānijām ir jābūt tādai konsekventai mm, politikai. Jūs nevarat vienu dienu sadarboties ar vienu uzraugu, nākamajā dienā atkal parādās kāds cits uzraugs. Jābūt skaidrībai. Un vēl jautājums, vai būs pietiekami daudz personāla, kas varētu nodrošināt šo uzraudzību ļoti sarežģītās kompānijās? Tajos gadījumos, kad uzraudzība darbojas labi, te būtu jābūt arī kontaktam starp firmām un uzraugiem. Viņiem būtu jābūt iesaistītiem tajā tirgu, kur šī uzraudzība notiek. Un tāpēc es domāju, ka nacionālo regulātoru sistēmu kopā ar uh, kolēģijām būtu varbūt pats labākais veids, kā darboties. Vēl ir daži jautājumi par līdzsvaru starp visu informācijas publiskošanu un uh, konfidencialitāti. Un es pamanīju, ka vairāk kārt jūs esat uh, norādījuši, ka uh, aizvien lielākam informācijas daudzumam jābūt publiski pieejamam, bet es domāju, ka te būtu jābūt pareiziem līdzsveram starp uh, tādu atklātību un uh, tādas informācijas neizpaušanu, kas ir ļoti delikāta tirgumu. Un es domāju, ka var rasties gadījumi, ka firmas ir nobežījušās par to, ka informācija varētu tikt izpausta un līdz ar to ne, līdz ar to viņi varētu vienkārši noslēpt kaut kādus datus. Ja būs cieša sadarbība starp regulātoriem un firmām, es domāju, ka tad būs tāda ļoti, tad radīsies tāda kā divu virzi, tādu divu šķiru, tādu kā kustību, kur vienveida informācija tiks sniegta un cita veida nē. Es domāju, ka šajā gadījumā ir jāpanāk pareizais līdzsvars. Jose Manuel, es esmu ārkārtīgi pateicīga par to, kā jūs attiecībā uz šiem rezolūcijas vai atrisināšanas fondiem attiecaties, jo jūs jau arī parādat, cik sarežģīts ir šis jautājums. Mēs jau iepriekš runājām, ka ja mēs sekotu Zviedru modelim, tad tie būtu 350 miljārdi eiro, jeb 2,5% no IKP. Es domāju, ka pie tik apjomīga fonda cilvēkiem ir jāsaprot, kā tas darbotos. Uh, Un saprotu, ka tur būtu ļoti daudz jautājumu. Jūs rakstat, ka fonds nāktu no institūcijām, kas rada draudz, bet kas tās ir par institūcijām? Tās ir lielas institūcijas, vai te ir runa par aktīviem, vai jūs tās vērtējat pēc um, IKP? Un pat ja tur būtu tikai runa par lielajām institūcijām, tad tāds kā līmenis, vai kas tas īsti būtu. Ja jūs sakat, ka fondi varētu izsniegt parādus, bet kā tas ir, bet tas tāds būtu juridisks personas, jūs runājat arī par dalību valstu un potenciālajām iespējām tās garantēt, kādā veidā un kādās proporcijās, kādā valūtā, un tad jūs runājat par šī tas loga sadalījumu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, bet jūs ierosinat varbūt, ka to varētu attiecināt uz depozītiem. Kādā veidā? Mazumtirdzniecības depozītiem vai vairumtirdzniecības depozītiem? kādā veidā, pēc kādām vērtībām, tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes mēs nerodam. Varbūt, ka te vajadzētu balstoties uz ienākumu bāzi, bet par kādiem ienākumiem mēs te runājam, par procentiem, par kredītas zudumiem. Es zinu, ka varbūt nav īsti vietā uzdot šos jautājumus, bet tie ļoti sarežģīti jautājumi, par, kas skar ļoti liels naudas summas. Es personīgi domāju, ka ja mēs mēģinam rast atbildes uz visiem šiem jautājumiem šajā dokumentā, tad mēs riskējam visu šo, visas šīs debatas sagraut un, un tādējādi mēs nevarēsim izveidot šo uzraudzību sistēmu. Un tāpēc Tagad būtu jārunā vairāk par uzraudzības arhitektūru, jo būtu pārāk svarīgi. Mēs nedrīkstam laist garām šo iespēju. Paldies! Sančes, jūs Rādījāt, ka vēlreiz vēlties runāt. Jūs gribat runāt par banku iestādi, ja jūs bijat ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju apsveikt Garsīm ar Gaļģaukungu par viņu priekšlikumu un par viņu ziņojumu. Un tik tiešām tas nebūs monologs. Eh, jo līdz kolēģis lēt vienmēr nozīmē veidot dialogu, un es domāju, ka mums ir jārunā skaidrā un stingrā balsī. Es gribētu citēt to vietoju, kad viņš norāda, ka ne, nav ne apolitiķu, ne integrēto. Ir vislabākais veids būt realistam, ir būt ambiciozam, un tā arī ir jār, jārīkojas eh, parlamentam. Mums ir eh, jāveido viss e, drošākā finanšu sistēma, kāda pastāv pasaulē, un mums ir jānodrošina tas, lai finansējums veidotu noturīgu sistēmu. Un tāpēc e, mums ir nepieciešams e, strādāt četros virzienos. Mums ir nepieciešama Eiropas uzraudzības sistēma. Pirmkārt, ir jābūt sistēmai. Sistēmai ir jābūt skaidriem principiem un ne tikai. Pirmkārt, tai ir jābalstās uz legalitāti, uz bāzēles principiem e, un jābalstās uz maksātspēju drošību. Jābūt e, skaidriem principiem. Otrkārt, tā ir jābūt e, koherentai, konsekventai. Un ir nepieciešams atrast līdzsvaru starp iekšē tirgus funkcionēšanu un subsidiaritātes principiem, kas ir, tāpēc ir nepieciešami atzīt to, ka Tas ietekmē ne tikai e, publisko jomu, bet arī finanšu struktūras. Tāpat ir nepieciešama progresīva sistēma, kas var attīstīties e, laikā. Tā ir jābūt Eiropas sistēmai, un es gribētu šeit norādīt, ka tai ir jābūt horizontālai sistēmai, kas ietekmē visas e, finanšu vienības un visus operatorus, lai nebūtu tikai kāds lielo struktūru klops, tā būtu ļoti smaga kļūda. Tā ir jābūt horizontālai sistēmai, kurā visām struktūrām, visām lēmējiestādēm, tās visas ir iesaistītas un ir skaidrs pienākuma sadalījums, kā arī no skaidri norādītas procedūras. Un papildus eh, tai ir jābūt integrētai sistēmai. Un Pretējā gadījumā, manuprāt, pastāv ļoti liels eh, attālums starp makro un mikroekonomiku, eh, kā šobrīd tas tiek ieskatēts. Papildus tam es domāju, ka te ir jābūt eh, piesardzīgai sistēmai, kas nozīmē to, ka ne tikai būtu tehniski standarti, lai varētu attīstīt likumdošanu, bet arī jābūt uh, Eh, saviem mērķiem, izveidojot savas normas un standārtus, un tāpēc ir nepieciešams eh, visu ļoti rūpīgi izpētīt. Manuprāt, tāda, kāda makro uzraudzības eh, lēmējas tāda nāk klajā ar agrīno brīdinājumu, tad šiem agrīniem brīdinājumiem ir E, jā, var tikt izmantotiem arī kā agrīniem rīkiem. Jo mums ir jā, jāapzinās, kādas ir sistēmas realitātes un visā Eiropas līmenī. Un tāpēc būs nepieciešams skatīt ne tikai agrīno apziņošanu, bet arī agrīnos rīkus, un tīpaši tas attiecas uz pārobežu situācijām. Un attiecas ne tikai uz banku, eh, banku iestādēm, bet arī uz citām struktūrām, e, kuras, e, kuras e, ietilpst finanšu sistēmām Runājot par uzraudzību, lai mēs tādiem ir jābūt neatkarīgākām, nacionālajām lemējas tādēm, kā Eiropas eh, uzraudzības eh, sistēmas locekļiem ir jābūt savam pilnvaru katalogam, un tāpēc ir nepieciešams domāt par eh, tehnisku un piesardzīgu uzraudzību. Un es varu piekrist filozofijai, ka mums vajag izvairīties no izmaksu eksternalizācijas eh, finanšu sistē, eh, sistēmā. Jā, izmaksām ir jābūt iekšējām, bet mēs dzīvojam reālā laikā, mēs dzīvojam krīzes apstākļos un ļoti daudzas eh, struktūras ir saņēmušas palīdzību un atbalstu. Mēs nevaram ļaut nomirt kādām eh, eh, sistēmai. Tas ir apmēram tā kā veselības uh, veselības aprūpas sistēmā mēs eh, ļautu slimniekiem nomirt. Es domāju, labāk ir viņiem sniegt aprūpi un eh, nodrošināt procedūras, viņus izārstēt un pēc tam viņiem var piestādīt rēķinu par sniegtajiem eh, pakalpojumiem. Mums par šiem jautājumiem ir jādomā. Un fiskālās piesardzības pasākumi ir ne tikai tāpēc, lai aizsargātu valstis, bet arī finanšu iestāžu izmaksas. Un tālāk runājot par sistēmas izmaksām, mums ir jābūt interesēto pušu sistēmai, kas ir atvērta, kurā tiktu ņemti vērā ne tikai lielo spēlētāju viedokļi, bet dažādas finanšu iestādes, dažādu lielumu iestādes, un ir šai sistēmai jābūt eiropeiskai. Eh, tā, tā nedrīkstētu būt nepārāk fragmentēta, nepārlieku centralizēta, tā ir jāveido pieti integrēta, kas būtu pietiekami ambicioza un kas varētu sniegt mums nepieciešamo, eh, nepieciešamās atbildes izkļūšanai no eh, krīzes. Ja, danku vēl. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzteikt visus referentus par šīm prezentācijām, jo, protams, pastāv atšķirības starp šiem ziņojumiem, bet galvenais ir skaidrs, un eh, tas ir, ka mums ir finanšu iekšējais tirgus, un uz to mēs arī tiecamies. Pēc krīzes mēs esam paši saviem, savām acīm redzējuši, kāda ir bijusi ietekma un tāpēc ir nepieciešama šī Eiropas nostāja. Viens no secinājumiem ir tāds, ja mēs tik tiešām vēlamies tādā veidā strādāt kopā, tad mums ir jāgarantē, ka nodokļu maksātājs ir jāatbrīvo no šiem augst, ārkārtīgi augsta, augstajiem maksājumiem, kas ir jāsadz no dalību valstu budžetiem. Es domāju, šim solim ir jābūt Eiropas līmeņa solim. Es piekrītu arī Fordas kundzei. Nav vienkārši vairākas mm, izstrādāt dažus likumdošanas akta teikumus. Un tāpēc es gribētu, lai referenti izdarītu spiedienu uz padomu, lai mēs varētu virzīties pareizā, uz pareizā ceļa. Es dzirdēju jaukos vārdus no Gigolda kunga attiecībā uz um, sadarbību starp uh, ziemeļiem un dienvidiem, bet nu, tāpat mums ir jātuvina viedokļi virzienā no labās puses uz kreiso pusi. Un otrādi, es ceru, ka padome rīkosies pareizi šajā situācijā. Bet es padziļināt gribētu pievērsties dažiem citiem punktiem. Pirmkārt, kompromisiem kā tādiem, padoms kompromisiem attiecībā uz, ir, ir dažādas procedūras noteiktas. Un ir dažādas situācijas, kur padomi apgalvo, ka dalību valstīm būs galvārds. Bet ir nepieciešams, lai Eiropas uzraudzība būtu labākā līmenī un lai tā tiktu īstenot, jo tad, kad runa ir par krīzi, tad tieši šāds risinājums ir uh, vissvarīgākais. Tāpēc es ļoti atbalstu referenta teikto, ka šīm uzraudzības iestādēm ir jābūt ļoti lielām iespējām. Un tādējādi tās varēs uzraudzīt visu, šos te, visu esošo situāciju un standartus, kāda ir spēkā ja mēs raugamies uz pasākumiem, kas būtu jāīsteno ārkārtas situācijās, kas ir aprakstīti desmitajā pantā, vairāk vai mazāk es piekrītu tam, kas eh, tika teikts par Eiropas sistēmisko risku komiteju un padomi, bet man ir dažas bažas un kā ēnu referents par um, vērtspapīru un tirgus iestādes ziņojumu, man jāsaka, ka banku sektorā tas būs izteiktāk. Protams, arī citiem sektoriem ir jādod iespēja izteikties. Un vēl trīs punkti ir nedaudz plašāki. Te es raugos vairāk uz Gigold kunga ziņojumu. Es varu piekrist pilnībā Gigold kungam jautājumā par fiskālo liberalizāciju, kur viņš piemin. Padoms kompromisa tekstā tas ir iekļauts, un eh, kāds sacīja, ka mēs varam ar to palīdzēt aizsargāt savus iedzīvotājus, bet um, drīzāk jau dalība valsts un it īpaši apvienotā karalista vēlas aizsargāt savus intereses, un uh, Viņi tādējādi saka, viņi vienkārši nevēlas dot savu pienesumu Eiropas uzraudzībai. Līdz ar to es piekrītu Gigalt kungam un citiem sakot, ka fiskālās ietekmes klauzulu vajadzētu ierobežot pēc iespējas. Un varbūt, ka mm, es varētu arī kādu konkrētāku ideju vēlāk dot. Varbūt mēs varam vērsties pie saviem juridiskajiem dienestiem un mm, mēģināt noskaidrot, kas no juridiskā viedokļa ir nepieciešams. Mēs pētam uh, līgumu, dibināšanas līgumu un tieši to, kā šis, kā š, ko šī fiskālā klauzula nozīmē, kāds būtu tās minimālās prasības, kas būtu jānosaka. Un, kā parlaments mēs varētu sekot šai līnijai. Kam es nepiekrītu Gigalt kungs ziņojumā, pirmkārt tas, ka daži produkti tiktu aizliegti. Tad tādi specifiski produkti tik, tie tiktu aizliegti. Gīgalt kungs iet vēl tālāk, runājot par piekļuvi nacionālo, par nacionālo uzraudzības iestāžu piekļuvi. Es domāju, ka te ir ļoti liela ietekme, un es īsti nezinu, vai, vai te viņš neiet pārāk tālu. Tieši tas pats attiecas arī uz procedūrām. Ja mēs paraugamies uz kopienas noteikumu konsekventu izpildīšanu. Protams, ja kaut, kas, kā, kaut kāda noteikuma netiek ievērot vai rekomendācijas netiek īstenots, tad ir jābūt kaut kādām sankcijām, bet priekšsādētā vai tiešām mums būtu jādodas uz dalību valsts tiesu, lai panāktu savu. Es domāju, ka ir efektīvākas sankcijas, kuras varētu piemērot šādos situācijās. Jo man ir zināmas šaubas par to, vai tas būtu pareizi. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, Es piekrītu kolēģiem, kas teica, ka Eiropas parlamentam un, un padomē ir jāstrādā vienlīdzīgi, ne tikai izstrādājot šo likumdošanu, bet arī to īstenojot. Ja mēs runājam par tehniskajiem noteikumiem, tas esmu pārliecināts, ka uh, padoma centīsies iegūt pēc iespējas vairāk pilnvaru. Mums jāraugās, lai mēs kā parlaments arī gūtu zinām teikšanu. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Padomas kompromisā, manuprāt, ir pārāk daudz apelācijas procedūru un tādu procedūru, ar kurām varētu šos noteikumus apiet, un to nedrīkstētu pieļaut. Paldies! Un tagad Mendes de Vigo kungs, AFCO referents. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, Kad Konstitucionāla lietu eh, komiteja man uzticēja sagatavot ziņojumu par trim mikro un makro trim projektiem, man šķitās, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Tāpēc, ka kā jau tika sacīts šeit, ir runa par um, tādu zvaigznes likumdošanu šajā sasaukumā un arī to, cik ļoti sarežģīti kopā ir uzdevumi un tāpat arī sarežģīti, tāpēc, ka šajā sasaukumā tam ir īpaša. Mm, E, īpašā, īpašā situācija gan pie Slaroziera ziņojuma un komisijas priekšlikums e, e, padarīja vieglāku Laroziera priekšlikumu un savukārt padomis priekšlikums padara vieglāku komisijas priekšlikumu. Tomēr tā visrezultātā man rodas bažas, ka Eiropas parlaments varētu padarīt vēl vājāku nospelt krējumu visam šim projektam, atņemtam kafeīnu. Eh, ir, mēs esam pā, eh, pārgājuši šobrīd uz Lisabonas līgumu, vai citiem vārdiem sakot, mēs esam kļūst pieauguši un mēs esam vien, vien, eh, līdztiesīgā situācijā ar padomi. Tātad padomi ir tās pats likumdevējs kā mēs. Pēc tam, kad es uzklausīju referentus, man prāt, Jūs, es nedzirdēju disonējošas balsis, kuras teiktu, ka mums ir jāmeklē kaut kas cits, kas nebūtu Eiropas uzraudzība, un vienmēr līguma ietvaros, un ka mums ir vienmēr jāpiešķir pildvaras uzraudzībai. Tas ir tas, ko es dzirdēju šodien, un politiskā atbildi no šīs eh, komitejas ir Man šķiet, ka ir pareizā virzienā veidotā. Eh, tālāk runājot eh, pār šo gadījumu eh, Konstitucionālo lietu komitejā. Mums ir projekts ar konkrētiem grozījumiem, četriem ziņojumiem, par kuriem šobrīd es nestātīšu, jo jūs to ļoti labi zināt. Bet politiskais vēstījums no mūsu ekonomisko lietu komitejas Eiropas parlamentam un uz ārpusi ir ārkārtīgi būtisks. Un es gribētu aicināt eh, turēties pie uzsāktās līnijas, eh, piedāvāt eh, attiecībā pret komisijas priekšlikumu to, ko jūs uzskatāt par pareizu, kas būtu jādara, lai varētu šo jomu sakārtot. E, komisija pateica, ko viņi vēlas, padome. Nu, mēs, mums tagad ir jāsaka, ko mēs vēlamies e, panākt, ko lai Eiropa darītu par labu Eiropas pilsoņiem, Eiropas uzņēmumiem un Eiropas finanšu sektoram. Un e, lasot ziņojums par mikro un makroekonomiku, priekšsēdētāji, es gribētu aicināt jūs turpinātiet pa iesākto ceļu kas ir jau devis savus augļus, un mums arī šķiet arī jādomā par to, kā mēs kopīgi varam eh, veidot un radīt likumdošanu vienaldzīgi. Paldies, Devigo kungs. Mēs vēl neesam pat ne uz pusi izsmēluši runātāju sārakstu. Um, beigās varētu rasties trialogu. Udo Bulman kungs tagad lūdzu. Paldies. Kā koordinators no sociālistiem un demokrātiem, es gribētu Prezedo kungu un Skinner kungu apsveikt eh, un uzteikt par viņu darbu, un tāpat es gribētu arī visus pārējos referents uzteikt, es varu pieslēties Vortmans Kols kundzei, sakot, ka tas veids, kā referenti ir paveikuši šo būtisko uzdevumu, risināt ārkārtīgi sarežģītu, bet ļoti nozīmīgu projektu, ir tiešām ļoti priekšzīmīgs, un es domāju, ka tādējādā veidā mums ir ļoti labi priekšnosacījumi labi pabeigt šo darbi. Garsīmēr Gajo kungs. Man ir viens jautājums. Es domāju, ka ņemot vērā finanšu krīzi, kurā mēs joprojām atrodamies, tas ir ļoti būtiski. Vai nu mēs sakām, ka padarīsim nacionālo dalību valsts tik spēcīgu, ka tā atkal būs spējīga rīkoties, vai arī mums ir jāpadara Eiropa spēcīgāka. Uh, Man nav šaubu par to, kāda ir pareizā atbilde. Mums ir jāstiprina Eiropa, ja mēs ne, nevēlamies sagraut iekšējo tirgu. Un tāpēc ir šī pamatdoma, bet man jāsaka, ka otrkārt, un te es gribētu citēt Skinner kungu par uh, pārbaudēm un kontroli, Eiropa var regulēt tikai tik spēcīgi, cik labi tā izprot nacionālos tirgus. Uh, ir jāsaprot nacionālajie tirgi, nacionālajie dalībnieki, lai pielāgotos, jo pretējā gadījumā Eiropa nekļūst stiprāk, bet gan vājāk. Es gribētu pateikt vēl vienu piemēru, kas ir ļoti būtiski un kas šķiet ļoti pārliecinoši šobrīd. Šajās konsultācijās ir ļoti būtiski runāt par eh, drošības fondiem, Bet ja beigu beigās, ko varbūt daudz nemaz nevēlas, tātad ja beigu beigās mēs nonāk pie tādas situācijas, ka tie dalībnieki, kas ir labi, labus rezultātus uzrādījuši, piemēram, krājkases, tautas bankas un tā tālāk, uh, savus drošības fondus eh, būs spiesta likt lietā, lai finansētu tos, kas ir saimniekojuši slikti Eiropas līmenī, vai arī kas ir uzņēmušies nepareizos riskus, vai arī ja kāds tos spiestu padarīt šo drošības sistēmu kvalitāti sliktāku pretēji savu klientu interesēm, tad mēs izdarītu lāču pakalpojumu Eiropai un mums neizdotos uh, gūt panākums. Un tāpēc ir pareizi tas, ko Prasēdo kungs saka, ka ir nepieciešams diferencēt izturēties pret tirgus dalībniekiem. Tad, tad neva, vairāk integrācijas, bet ne lielākam centrālismam. Ja tas izdosies, ja izdosies panākt spēcīgāku Eiropu, bet vienlaiks labāku regulējumu, nacionālajā līmenī, un es uzskatu, ka šī te izdalīšana, un tas, ko teica Margajā kungs un Prasēdā kungs, ja tas izdosies rast šādu diferencētu pieeju par dalībniekiem, tad tas mums palīdzēs arī atrisināt tās domstarpības, kas šobrīd vēl ir mūsu vidū. Un tāpēc es gribētu jūs mudināt strādāt tālāk, jo tas ir ļoti labi kā ēnu referents. Attiecībā uz sistēmisko risku komitejas darbību es gribētu apsveikt uh, kolēģi Gulāras kundzi par šo te ziņojumu. Es domāju, ka viņa ir devusi lielu pienesumu tam, ka mēs skaidrāk saskatām, kā ka būs šis regulējums labāks. Tas ir īpaši attiecas uz jautājumu par to, kā šie svarīgie dalībnieki no lietotāja puses tiks integrēti, arī vispārīgie ieinteresētie, kas nav baņķieri. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un tiešām ir jāargumentē, ka mēs domājam par pilnīgi visiem finansu pakalpojumu sniedzējiem, ne tikai par banķieriem. Tas ir pareizi. Pareizi ir arī tas, ka viņi raksta, ka mums ir nepieciešama dinamiska komponente, izveidojot Eiropas uzraudzības sistēmu, iekļaujot pārskatu klauzulu, un visbeidzot, ka ir nepieciešama demokrātiskā kontrola. Uh, Šajā ziņā Eiropas parlamenta loma arī ir ļoti nozīmīga. To visus atbalstu. Bet jautājums par to, kuram tad ir tās pilnvars izsūtīt šo te trauksmi, izplatīt trauksmi par risku, kuram šeit ir teikšana. Jā, tiek celta trauksme, mums vēl ir jāpiestrādā pie uh, mikro un makro līmeņa. Tātad, ja mikro līmenī tiek saskatīti riski, tad noteikti par to ir jāziņo. Es piedāvāju mūsu sadarbību šo jautājumu risināšanā, bet es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies! Uh, thank you. Uh, Jan Epping. Paldies, Jan Epping, lūdzu. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Zitster, sorry. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi par Gulārs kundzes ziņojumu. Es gribētu uzteikt viņu par šo ziņojumu. Es piekrītu tai struktūrai, kādu viņa ir izvēlējusies savam ziņojumam, koncentrējoties uz sistēmisko risku komiteju. Un es domāju, ka tā ir tā vienīgā institūcija, kas varētu krīzes situācijā nodefinēt, kas ir jādara. Tas ir līdzīgi, kā ASV rīkojas līdzīgās situācijās. Viņi uzskata, ka Federālā rezerva banka ir tas galvenais pīlārs. Demokrāti gan zaudēja vairākumu atbalstu šajā jautājumā un šķiet, ka viņi tomēr nodos šo jautājumu regulātoru padomas ziņā. Tas ir citāds risinājums, Un tātad tad vairāk nebūs galvenā šī federālā rezerva banka. Bet es domāju, ka mums ir jāskatās, kā tas viss ir savietojams. Mēs varam izveidot tādu sistēmu, kas varētu sazināties ar visiem citiem. Un ja mēs paraugamies uz eh, sistēmisko risku šo te eh, komiteju, ja mēs vēlamies, lai padomē būtu 67 pārstāvi, tad jāsaka, tas ir daudz. Visi tie eksperti, kas ieradīsies vadības komitejā, deviņi eksperti padomdevēji un zinātnes komitejā, nu, tas ir vairāk kā 70 cilvēki, ir jābūt piesardzīgiem, jo pārlieku liela birokrātija var radīt jaunas problēmas. Pulsen kunga ziņojums, tātad ASV iepriekšējais kādreizējais finanšu ministrs jau brīdināja par, tādu, par, par, par dažādiem trūkumiem, kas var rasties šādā sistēmā. Uh, jo pārvaldniekiem ir jāmēģina rast risinājums, bet neviena banka, jo nezvanīs finanšu ministrijai un neteiks, jā, mums te ir sistemātisks risks, viņi centīsies to noslēpt, un tad, kad tas nāks gaismā, tad jūs redzēsiet, ka notiks dažādas pārdošanas procedūras, un uh, parasti tas viss nāk gaismā kaut kad nedēļas nogalē, un tik līdz ir jāsēž ilgās sanāksmēs, jākonsultējas, jāvāc eh, viedokļi, kamēr tas viss process notiks, tikmēr banka jau sen būs eh, gājusi zudībā. Jums ir jāsaprot, ka ir nepieciešama elastīga sistēma, kas var ļoti ātri reaģēt nepieciešamības gadījumā. Parādzīsimies, teiksim, uz eh, Deutsche Bank vai Barclays Bank, un para, cik šīs bankas ir milzīgas. Uh, Līdz ar to, ja jūs nerīkosieties ātri tā, krīzes situācijā, tad uh, nekas labs no tā nesanāks. Man te ir arī problēmas attiecībā uz šo zinātnisko un padomdevēju komiteju. Zinātnisks, nu kas tad tas īsti ir, ko tas nozīmē? Ekonomika ir eksaktā zinātne, bet es pēdējo gadu laikā esmu sapratis, ka tā jau nu laikam nemaz nav. Līdz ar to šī zinātniskā daba ir kaut kas tāds, kas nav īsti labi definējams. Te ir savas kļūdas. Varbūt, ka šis te vārds scientific, zinātnisks, nav īsti vietā. Varbūt, ka franču valodas versijā tas ir savādāk. Ja mēs papētam pilnvars, kas attiec uz rekomendācijām un brīdinājumiem, Es domāju, ka šī sistēmisko risku padome ir piln, diezgan lielām pilnvarām, jāsūt vai nu brīdinājums vai rekomendācijas, bet te var rasties jautājums, vai šai padomē būtu jādod lielāks pilnvars īsākā laika termiņā, lai tā varētu rīkoties. Uh, ja mēs paraugamies uz pilnvaru sadalījumu starp eh, sistēmisko risku komiteju un tās tri, un trīs iestādēm, tad jāsaka, ka šīs te, trīs iestādes var rīkoties ātri. Tā ir attiecīgās pilnvaras, bet sistēmisko risku padomē tas tā nav. Es nezinu, kurš ir eh, to tā izlēmis. Varbūt, ka vajadzētu kaut ko mainīt, lai arī. Uh, šī institūcija varētu pieņemt ātrākus lēmumus, un ja tikt piešķirts juridisks personas status, tad uh, varbūt būtu vieglāk pieņemt šāds lēmums. Ir arī tādas rekomendācijas, ka sistēmisko risku komiteja pati izlēms, tas ir pieminēts vienā no apsvērumiem, un te atkal vienlaiks mēs sakam, ka Eiropas parlamentam un citām institūcijām ir jābūt informētām, ja tiek izdotas rekomendācijas. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam un citām institūcijām ir jāsaņem informācija. Arī tad, ja rekomendācijas ir konfidenciāls. Tātad ir rekomendācijas, kurās ir izskaidrot kaut kas tāds, kas ir konfidenciāls, bet tas ir jānosūta attiecīgām iestādēm, un līdz ar to šī informācijas noplūda var rasties. Un atkal risks pastāv, ka banka iezudībā. Te jāskatās tiešām, kā tas viss praksē būs un ko īsti nozīmē konfidencialitāte attiecībā uz lielu banku vai pensiju fondu, jo tas nozīmē, ka ja, pas, ja tiek atklāts, ka problēma ir kādā šādā lielā bankā vai pensiju fondā, tad tas ļoti ātri var saskaties ar vēl milzīgākām problēmām. Tad par tiem termiņiem, ja tas tiek samazināts uz diviem gadiem, nu es nezinu, mēs te veidojam jaunu sistēmu. Ja jums, piemēram, ir, aut, ja jūs ražojat automašīnu, jūs ražojat miljoniem automašīnu, bet jūs pirms izlaižat pirmo automašīnu, tā ir pārbaudīta, bet ar šo sistēmu mēs īsti nezinām. Jo var gadīties, ka uh, šī sistēma risku novērtēšanai pati sevi ietver riskus. Līdz ar to es gribētu mudināt šo pārskatu klauzulu attiecināt uz diviem gadiem. Tātad, ja ir kaut kas tāds, kas nedarbojas īsti labi, tad mēs varam iejaukties un uh, pietiekami ātri rēģēt, pirms šī sistēma vēl nav sabrukus. Paldies! Is... Paldies! Pablo Pītikans, lūdzu. Gracias, señora presidenta. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs visi piekrītām to, ka mēs skaidri skaidri saskaramies ar to, ka ir nepieciešams adekvāts regulējums, ka uzraudzības sistēmas nav darbojas pietiekami labi. Un šobrīd mums ir pienākums un atbildība meklēt risinājumu tādu, ko pieprasa mums mūsu pilsoņi. Un es e, e, gribētu darīt zināmu skaidru mūsu vēlmi, ka e, ir nepieciešams darīt vairāk nekā piedāvā komisija un padomis. Piekrīt kolēģim eh, Sančesam Presēdo. Un kā jūs zināt par Eiropas eh, apdrošināšanas un pensiju lemējies tāda sakarā? Eh, kā tur norādīja kolēģis Jose Garcia Vargaļo, tas ir teksts, kas sniedz nepieciešamus risinājumus, lai tāda krīze kā pašreizējā neatkārtotos nākotnē. Uh, Eiropas eh, Savienībā mums ir nepieciešama uzraudzības sistēma, kas būtu ar autentisku eiropeisku sistēmu. Mēs nevaram turpināt strādāt ar 27 atsevišķām dažādām nacionālām uzraudzības sistēmām. Eh, un 27 dažādas sistēmas ir vienkārši ļoti, eh, ļoti daudz un dažādas Mums ir nepieciešama vienota. Pašreizējā uzraudzības sistēma pagaidām nav spējusi paredzēt e, krīzes situāciju, un mums ir jāmācās e, no tām, jāapgūst tās mācības, ko, ko mēs esam varējuši gūt no krīzes un jādara maksimāli iespējamais. Koordinācija ar nacionālajām iestādēm, ar reālām pilnvarām nav pietiekama. Mums ir nepieciešama Eiropas uzraudzības lēmē iestāde, kur pirmkārt īstenotu mediācijas funkcijas un e, pieņemtu saistošus lēmumus tād, kād nacionālās iestādes nevar vienoties ko uzraugu kolēģijā, kas būtu tiešā veidā atbildīga par e, finanšu struktūru uzraudzību tādu struktūru, kuru sabrukšana varētu izraisīt visu sistēmas nestabilitāti, un uzraudzība notiktu caur nacionālajām uzraudzības iestādēm un pieturoties pie Eiropas uh, Eh, uzraudzības eh, iestādes instrukcijām. Otrkārt, kas varētu pieņemt lēmumus, kas ir paredzētas nacionālajiem uzraugiem un privātajiem institūcijiem, lai varētu garantēt Eiropas likumdošanas ievērošanu. Treškārt, kas eh, būtu kompetenti, lai noteiktu harmonizētus tehniskus standārtus un procedūras, lai varētu tajā pašā laikā garantēt eh, adekvātu aizsardzību noguldītājiem un patērētiem Eiropas Savienībā. Un arī ir nepieciešams izveidot eh, Eiropas eh, līdz ar finanšu uzraudzības sistēmas struktūras izveidošanu, ir nepieciešams veidot Eiropas aiz, protekcijas fondu, kas dotu iespēju E, kompensēt līdzekļus noguldītājiem gadījumā, ja tas ir nepieciešams. Un ar nosacījumu, ka tiek piemērot vienot spēles noteikumi visiem un iespēja maksimāli ātri rīkoties finanšu krīzes apstākļos. Protams, šiem priekšlikumiem būs kritiskas balsis, atsevišķi uzskatīs, ka šie priekšlikumi ir pārāk tālajoši, taču lielām problēmām ir nepieciešami lieli risinājumi. Šodien mums ir e, jāvirzās uz priekšu Eiropas konstruēšanas procesā, un e, mums ir jābūt ambicioziem savās rīcībās. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, who... Paldies! Es eh, nosaukšu tos, kas ir pieteikušies uzstāties. Mrs. Lulling, uh, eh, Mr. Lamberts, Mr. Smits and Mr. Tremosa, who wants to come back, I imagine. Un uh, Tremosa kungs laikam vēlas atkal runāt par omnibus viens. Tie bija ēnu referenti un citi. Uh, un es baidos, ka mums varētu pietrūkt laika, lai varētu uzstāties arī vēl referenti. Lūdzu. Plūta kungs. Paldies. Realtī daudz jau tika pateikts, un līdz ar to es neatkārtošos. Gribētu vēlreiz pasvītrot dažus aspektus, kas, manuprāt, un mūsuprāt, ir būtiski. Mēs apsveicam to, ka ir uh, pastiprināta finanšu uzraudzības pakete, tā ir pareizi atbild uz krīzi. Reitinga aģentūra uzraudzību mēs arī uzskatām par ļoti vērtīgu lietu, un mēs ceram, ka vismaz tādējādi mēs varēsim ierobežot risku. Taču mums ir arī daži kritiski punkti, daļai jau tie arī te izskanējas, vēlreiz tos vēl, vēlos uz tiem norādīt. Un šeit es skatos uz eh, banku uzraudzību, vecupīru un tirgu, tirgu iestādes uzraudzību. Vēl es gribētu pasvītrot to, ka Nu, te tas risinājums nešķietās ļoti veiksmīgs. Kas attiecas uz uh, caurskatāmību, necaurskatāmību, būtiski būtu panākt pēc iespējas lielāku caurskatāmības līmeni. Tas nozīmētu atsevišķos noteikums par uh, slepenību. Mēs te uzskatām par problemātiskiem, jo vajadzētu rast lielāku atklātību šajās uzraudzību, par to, kas notiek šajās uzraudzības padomēs. Un tā, tikai tā mēs varētu panākt nospraustos mērķus. Par citiem punktiem, kas varbūt nav tik, tik daudz run, izdiskutēti, mums šķiet, ka Eiropas sistēmisko risku komitejas padomas ir nu, vairāk tā kā balstīt uz finanšu pārvaldību. Mums šķiet, ka te tāda ārējā kompetence būtu uh, liederīgāk, un varbūt jāpadomā, ka te var iesaistīt arī kaut kādas patērētāja aizsardzības tiesības, varbūt arotbiedrības, nu kaut kāda arī te mums šķiet, ka te ir pārāk vienpusējs tas risinājums. Un vēl kāds trūkums ir tas, ka Eiropas parlaments Eiropas parlamentam vajadzētu nodrošināt lielākas, lielāku teikšanu, lielākas pilnvaru šajā jomā. Tas arī viss no manas puses. Man jau nevajag visu atkārtot, ko te iepriekšējā kolēģi jau pateica, jau vēl runātais saraksts ir diezgan garš. Paldies, Dženī Pitela. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir uh, uzstājušies septiņi referenti, kas pārstāv dažādas valstis un dažādas politiskās grupas, bet bija jūtama kopēja pieeja. Un polit, no politiskā viedokļa tas ir ļoti būtiski. Es ceru, ka mēs arī turpmāk uh, strādāsim tādā pašā garā, jo uh, vēdlīnija, no kā mēs nevaram atkāpties, ir uh, mums ir jāspēj izmantot mūsu uh, koplēmumu procedūrā paredzētās pilnvaras, jo parlaments arī ir likumdevējs līdztekus padomēji. Mēs nevaram samierināties ar virspusējo uh, padomes pieju Gigolda ziņojumu sakarā it īpaši. Mums ir uh, jāmēģina labot uh, padomes uh, pieļautās kļūdas un jāiet tālāk. Mūs arī ļoti um, mulsina šīs uh, vadības padomas minētajās institūcijās, jo tieši šīs padomes būs tās, kas vadīs šo institūciju darbu. Uh, šeit nāk prātā trešā līmeņa komitejas. Ja nacionālie regulātori veido gandrīz pilnībā šīs padomas sastāvs, un šeit ir redzams skaidrs pretrunas. Padomāsim par trešā līmeņa komiteju nespēju iztenot konverģenci starp nacionālajām iestādēm. Uh, jo dažas no dalību valstīm bija nepiekāpības. Mums ir jāpanāk līdzsvars šo padomju sastāvā, ir jāieceļ arī personas, kam nav cieši nacionālo, nacionālo sais, saišu, lai varētu nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu. Uh, es uh, gribēju arī īsumā parunāt par uh, to, ka ir jāpaplašina arī aptvērums, jāpaplašina uh, uh, akcionāru tiesības, un es piekrītu arī, ka institūcijām nevajag vienkārši sekot situācijai, bet aktīvi ir jāiesaistās, un lēmums ir jāpieņem šīm uh, iestādēm saskaņā ar 12. pantu un 86. grozījumu. Un uh, mums ir arī nepieciešama paskaidrojuma, kam šis finanšu garantiju fonds ir paredzēts, vai tas ir domāts ieguldītājiem vai banku glābšanai. Tātad šis jautājums jānoskaidro. Tāpat ir drošības klauzula referenta ieteikums simtajā grozījumā ir pārāk neskaidrs, un šeit ir atsauce uz nacionālajiem budžetiem. Es domāju, ka šī drošības klauzula ir jāsvītro no teksta, jo esma gadījumā ārkārtas situācija neietekmēs valsts fiskālo suverenitāti un tādēļ arī pēc definīcijas tā neietilps drošības klausulas darbības jomā. Mums, mēs jau ilgstoši parlamentā esam par to diskutējuši. Komisija šobrīd arī šo jautājumu izvērtē. Es domāju, ka esma būtu jāizvērtē šis jautājums nevis nacionālajām uh, iestādēm. Tagad Astridē Lulingai vārds. Paldies, priekšstādātais kundze. Es runāšu kā ēnu referenta par uh, Eiropas sistēmisko risku komitejas izveidošanu. Es gribētu atvainoties Gulārs kundzei, jo kad nebiju klāt, kad viņi uzstājās, man bija jābalsto sieviešu tiesību komitejā par uh, maternitātes uh, aizsardzību, un šis ļoti svarīgais jautājums ieilga. Es uh, gribu iedrošināt visus vīriešus un teikt, ka viņiem būs arī uh, paternitātes uh, atvaļinājums un uh, ko, kopaternitātes, komaternitātes atvaļinājums un cita jauninājumi. Tagad es gribētu pievērsties tātad šim ziņojumam, ko sastādīs Gulārs kundze. Šeit ir uh, uh mums bijusi lieliska sadarbība un arī ar citiem ēnu referentiem. Mums ir jāpārādās jāpanāk labs uh, kompromiss un jāpadara šī Eiropas sistēmisko risku komiteja par Uh, uh, Eiropas uh, risku uzraudzības sistēmas uh, pamata akmeni. Mums ir nepieciešama makro risku uzraudzības institūcija visā Eiropā. Šeit debates ir beigušās un neviens neapšauba, ka šāda institūcija ir nepieciešama un visi ar uzskata, ka tiešām ir nepieciešama šāda uzraudzības institūcija, kur ierosinājusi Lairozjēra grupa. Tagad ir debatas par to, kā to panākt, kā veidot šo komiteju, lai tā varētu vislabākā veidā pildīt savas funkcijas. Jautājums ir tas, kā nodrošināt pēc iespējas efektīvu šās komitejas darbību ikdienā. Šajā brīdī es nevaru mm, vēl izteikties par konkrētām nostādnēm, bet mm, svarīgāk ir runāt par vispārīgām lietām. Es uzskatu, ka pirms mēs pārējām pie detaļu apspriešanas, mums ir vispirms jāizdiskutē principi. Uh, A priori, runājot par šīs komitejas sastāvu, es iestājos par to, ka ir uh, no tādas situācijas, ka lai visi būtu apmierināti, mēs radīsim tādu birokrātisku monstru, kas nespēs uh, darboties. Man ir uh, pamatotas bāžas šajā sakarā, un es uh, saprotu, ka nav. Um, pa, nav jāveido monolīta komiteja, kurā visi tās locekļi domātu vienā, vienādi, bet ir nepieciešami nodrošināt uh, visas finanšu nozares speciālistus un to viedokļus uzklausīt. Bet uh, šis, šai Eiropas sistēmisko risku komitejai ir jāspēj efektīvi darboties, lai tā varētu pieņemt labākās rekomendācijas. Un tas no mana viedokļa ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu labu pārvaldību. Otrs jautājums ir par Eiropas centrālās bankas un Eiropas centrālo banku sistēmas lomu Lērozjēra grupas eh, ierosinājums ir tāds, ka mūsu rīcībā ir ļoti decentralizēta uzraudzība, būs trīs institūcijas, kas eh, balstīsies uz nacionāliem regulētājiem, būs eh, makro uh, risku uzraudzības iestādei vai tā paredzēs atbilstošu lomu arī Eiropas centrālai bankai un vai tas ir pamatot. Es uzskatu, ka jā, ir jāatzīst, ka Eiropas centrālā banka gadu laikā ir guvusi arvien lielāku ietekmi šajā uh, krīzes uh, posmā. Mēs esam uh, vairāk kārt uzklausījuši Trišē kungu, un mums ir liela uzticība viņam, man ir šaubas tāpēc par viņa uh, pēcteci, bet viņš ir uh, pierādījis savu rīcības spēju un bankas rīcības spēju šajā, šajā grūtajā posmā, un šī institūcija ir apliecinājusi savu profesionālismu, uh, un tā ir pelnījusi mūsu uzticību, un es uzskatu, ka tas ir arī skaidri jāpasaka. Bankas centrālās, bankas centrālā loma pamatojas arī uz to, ka ir svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu apvienojošs elements, kad mēs saskaramies ar nacionālām struktūrām un nacionālām interesēm. Uh, Es uzskatu, ka tā sistēma, ko mēs gribam izveidot, būs samērojama ar mūsu priekšā stāvošiem izaicinājumiem, bet mums ir jādomā par to, lai šī nākotnes uzraudzības sistēma neizmantotu tādus vienkāršus mehānismus. Mums ir jāveido stabili pamati, lai neveicinātu centrbēdzas tendences. Un tādēļ Eiropas centrālajai bankai ir svarīga loma spēlējama. Eh, Gulārs kundze ir sagatavojusi dažus ieteikumus par Eiropas sistēmisko risku komitejas priekšsēdētāju, kas būtu Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs un par šīs komitejas mītnes, eh, mītni un tās izvietošanu Frankfurtē. Kādēļ? Nē, bet varbūt ir arī citi priekšlikumi iespējami. Es esmu gatava. Uh, apspriest šos ierosinājumus ar savas, savas grupas kolēģiem un citiem ēnu referentiem. Un noslēgumā priekšsēdētājs kundze par uh, šī dokumenta un citu mm, uh, regulu mērķi uh, attiecībā uz uzraudzības sistēmas veidošanu Eiropā. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam būtu jāiet tālāk nekā to ir izdarījusi padome. Sistēma uh, ko mēs veidojam, ir neapšaubāmi uh, attīstīsies turpmāko gadu laikā, uh, stiprinot integrāciju, un mums tas ir jāpaturprātā uh, mūsu darbā, jo mēs nevēlamies uh, tādus uh, akmenī cirstus tekstus, kas vairāk nespēja attīstīties. Paldies! Thank you very much. Uh, Philippe Lamberts. Philips Lamberts. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man trīs pavisam ātri punkti. Pirmkārt, es gribētu rēģēt uz Vikijas teikto par nepieciešamību, lai uzraudzītāji ļoti labi pazītu tirgu un līdz ar to ka vajadzētu šo gravitācijas centru dalībvalstīs balstīt. Jā, pat pavisam uh, tiešām ir jā, jāpazīst šo tirgu, bet, nu, varbūt nepārāk labi. Es nāku no mazas valsts, kur katrs savu kaimiņu pazīst, tā skaitā regulātoru, kurš ļoti labi pazīst visus no banku sektoru, un viņi neredzēja, ka Fortis kaut kas draud. Un ir banka, sistēmiska banka, kam bija sistēmiska ietekme, banka varbūt nebija tik liela, un regulātors zināja šo banku, bet neredzēja, kas notiek. Nu, varbūt, ka kaut ko redzēja, bet nevēlējās neko darīt, jo viņi bija labi draugi. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu drīzāk saglabāt attālumu. Multinacionāls un korporatīvs audits, kur ir iesaistīti cilvēki no dažādām vietām un visi baidās no viņiem. Mums vajadzētu baidīties no policijas, jo mēs eh, šeit arī runājam par savu veidu policiju. Un uh, Nu, varbūt, ka ja būtu pārāk liela, pārāk tuvu šīs attiecības, tad uh, nebūtu tik labi tā kontrola. Varbūt nevajadzētu pavisam šo uzraudzību atsaukt no dalību valsts un nepadarīt to pavisam pārnacionālu, eh, pāreiropeisku, bet um, būtu jāietur tāda veselīga distance starp uzraugiem un uh, uzraugāmajiem. Uh, Otrakārt, Vortmans Kolskundzei, es gribēju teikt, tas jautājums par produktu aizliekšanu. Ir divi iebildumi. Pirmkārt, jā, kāpēc mums vajadzētu tā darīt, jo tādējādi mēs ierobežojam dalībnieku brīvību, bet paraugties uz pārtiks ķēdi ķimikālijām. Mēs aizliedzam produkts, un kāpēc mēs to darām? Tādēļ, ka mēs nevēlamies, lai patērētāji uzņemtu toksiskus produktus, un tagad mēs zinām, ka ir tādi toksiski finanšu produkti, un tāpēc es nedomāju, ka būtu nepareizi tāds produkts aizliegt. Tas būtu pirmkārt. Otrs arguments ir, tā, ir teikt, jā, mums ir nepieciešama finansiāli radoša pieeja, jo tas palīdz tirgumu labi darboties. Es do, domāju, es šo argumentu mēs esam simtiem reižu dzirdējuši. Es gribētu jums visiem pajautāt, vai kāds no jums kaut kad ir saņēmis pierādījums, kas to apliecinātu? Es domāju, ka četri no pieciem neko tādu nebūtu saņēmuši. Tātad apgalvojums, ka tas palīdz tirgumu, otrs teikums vienmēr iztrūkst. Un otrs puses mums nav pierādījumu, ka, zinām, ka atsevišķi produkti tā vietā, lai palīdzētu tirgumu labi funkcionēt, būtībā sagrauj tirgus spējas labi darboties, un tāpēc vajadzētu vispirms uz šādiem faktiem paraudzīties. Un līdz ar to atkal te ir tendence aizliegt kaut kādas produkts, bet atkal, ja mēs runāsim ar bāņķieriem, uh, tad eh, viņi apgalvos, ka viņi pirmkārt nav varējuši, nav sapratuši, ko viņi tirgo. Tā kā, ja mēs gribam uzlabot uzraudzību, kā jūs varat lūgt vai prasīt, lai uzraugi izprot visus produktus, tad kā jūs to varat prasīt, ja paši banķieri to dažkārt nesaprot. Un tāpēc es domāju, ka ja mēs redzam, ka ir tāda produkta, kas kaitē, tad tos vajadzētu aizliegt. Um, otrs, ko es gribētu teikt, ir vairāk orientēts uz procesu, un Viki, tur jūs ļoti svarīgu lietu pateicāt par šo te juridisko iespēju. Un te es gribētu sasaistīt ar telekomunikāciju paketi un 138. grozījumu. Parlaments bija ļoti nobriedz šajā situācijā, un es jūtu, ka. Uh, mēs arī esam nobrieduši attiecībā uz spēcīgu uzraudzību. Bet viss parlaments atbalstīja, vai teiksim, 88% atbalstīja šo 138. pantu, bet no judiskā viedokļa tas nebija tik um, droši. Es domāju, ka mēs nevaram izstrādāt ziņojums, kas nevar izturēt juridisko pārbaudi, jo tad parlaments attiecībā pret padomu izskatīsies kā muļķis. Jo ja mēs virzamies pretī konfliktam ar padomu, tad es gribētu mudināt mūs visus raudzīties, izmantosim visus juridiskos dienestus un citus, ja ar to nepietiek. Raudzīsimies, lai mēs iekļautu šajā ziņojumā tikai tādas lietas, kas var izturēt šo te pārbaudi un uh, padomas gribu. Es domāju, ka tas mums ir jādara, ja mēs nevēlamies izskatīties muļķīgi kaut kad vēlāk. Paldies, Alšmīts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es jau no sākuma atbalstīju 138. grozījumu, un beigās mēs panācām ļoti labu kompromisu. Tas bija ļoti būtisks uzdevums vēlēšanās visās, visā Eiropā. Es domāju, ka daži no mūsu priekšlikumiem vienmēr tiks uzskatīti par nelegāliem kādā acīs. Man liekas, ka tas bija diezgan dīvains komentārs. Protams, man šķiet, ka šis ir ārkārtīgi liels izaicinājums. Es sāku darboties šajā parlamentā 99. darbā, un es domāju, ka jūs esat ļoti labi pastrādājuši. Varbūt mums vajadzētu padomāt par, dažiem, par tiem kolēģiem, kas eh, agrāk ir iedomājušies par šiem jautājumiem. Mm, Eka Vandenburga 99. vai 2000. gadā sāka, un tad bija liberāļu kolēģi, Daniels Danhū. Es domāju, ka mums vajadzētu izrādīt zinām cieņu viņiem, jo viņi paredzēja šo situāciju jau pašā sākumā. Es ļoti atbalstu caurskatāmību, protams, bet es domāju, ka mums būtu jābūt nedaudz piesardzīgiem. Es nesaku, ka es esmu pret vai norāju to, ko jūs ierosinat, bet jums tomēr vajadzētu vairāk padomāt par to, ko īsti jūs ierosinat, jo dažkārt uh, Caurskatāmība var nest pretējs rezultāts. Tādējādi mēs varam atklāt informāciju, kur nevajadzētu atklāt. Ļoti slepena informācija. Un tas var gluži pretēji kaitēt kompānijām un valstīm. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu izveidot sistēmu, kas varētu apdraudēt dažas no nozarēm. Domāju, ka te Epinkungs jau sacīja, ka ir jābūt piesardzīgiem attiecībā uz informācijas noplūdēm. Mm, es gribētu uzzināt jūsu viedokli, jūsu komentārs par to, jo tas tik tiešām varētu ļoti kaitēt. Eiropas Savienībā ir mazas valstis, un šajās valstīs nav tik daudz sistēmisko risku nozars, un par tām varētu vērsties. Un es zinu, ka Tas ir tāds piemērs dažos gadījumos nesen. Stabilitātes fonds. Es domāju, ka būtu liederīgi papētīt šādu iespēju, kā es jau agrāk esmu teicis. Protams, ir jāveic kaut kāds ietekmes izvērtējums, jāpadomā, ko cīs nozīmētu, bet nebūtu gudri vienkārši šādu ideju noraidīt un teikt, nē, tas nav mums derīgs. Un tāpēc būtu liederīgi sagatavoties jau, tas nāks vienalga. Par Lamberta kungu teikto par produktu aizliekšanu. Jā, kolēģis, kas tikko par to runāja arī šeit, jā, jā. Vai jūs šitien sēdējāt, nu tāpēc es nepamanīju. Jā. Es esmu apmierināts. Visi ir tūlībrāļiem. Arguments nav tik vienkāršs, jo, ja jūs nesaprotat produktus, kā jūs varat tos aizliegt, ja jūs patiesi viņus neizprotat? Ir jābūt elastīgai pieejai, jo pretējā gadījumā tā ir tāda tā kā Eiropas aizlieguma iestāde, kurai katru nedēļu kaut kas ir jāaizliedz. Nu jā, kolēģis saka, viņš nepareizi interpretē. Jā, es cenšos interpretēt to, ko jūs teicāt, un seks tam, ko jūs teicāt. Nu, tā ir politisko debašu sastāvdaļa. Un ko jūs vēlties panākt? Tagad mēs runājam par produktu aizliekšanu finanšu sektorā. Lambert kungs, lūdzu, jūs jau runājāt. Drīkst turpināt? Es nesaku, ka esmu pret visu šo regulējumu un jūsu priekšlikumu. Un es domāju, ka jums vajadzētu mani ieklausīties. Es saku, ka ir problēmas. Ja mēs eh, nonāksim pie vienas nozars, tad būs jāiet arī pie nākamās. Un ar katru soli ir tad jāpārbauda pilnīgi visi produkti. Tas ir riskants vai nē? Jāaizliedz vai nē? Nāks pie mums patērētāji un teiks, aizliedziet šo produktu Es tā kā pētīšu. Katru nedēļu, katru mēnesi es pētīšu. Protams, man ir jā, jāpaļaujas uz eh, tām rekomendācijām, ko es esmu saņēmis. Un eh, man kā patērētājiem arī ir kaut kāda atbildība. Es nesaku, ka nevajadzētu nekādu regulējumu un patērētāju aizsardzību. Nebūtu ne. Es to visu atbalstu. Un eh, es domāju, ka finanses regulējums būtu jā, jāuzlabo arī manā valstī, bet mēs nevaram dot tādu iespēju radīt, ka mēs varam visu, visus no visu aizsargāt. Un mēs īsti nezinām, kādas produktus tad mēs aizliegt, un es domāju, ka tas būtu ārkārtīgi sarežģīts risinājums. Te bija priekšlikumi, ka vajadzētu tādu kā kvalitātes zīmi, kur ir teikts, ka šie Eiropas iestādi saka, ka tā ir tā īstā kvalitāte, tā patiesā kvalitāte, un um, tas tiek tā tad attiecīgi marķēts. Bet es nedomāju, ka tā ir gudra doma, tādēļ, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet es jau nenoraidu to. Es nesaku, ka jums nav taisnība, tāpēc, ka jūs esat liberāls. Katrs no mums saka kaut kādu daļu patiesības. Uh, un gudrības. Bet eh, nobeidzamā es gribētu teikt, ka tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums, un jūs sāk, jau pašā sākumā esat paveikuši ļoti labu darbu, un es ceru, ka mēs pārējie, tie, kas nav ēnu referenti, varētu piedalīties arī šajās diskusijās. Paldies! Um, have, uh, uh... Tagad Ramās Kungs ēnu referenta statusā. Muchas gracias. Paldies. Es runāšu tikai vienu minūti, kā savas grupas ēnu referents. Es gribētu apsveikt referenti ne tikai par paveikto darbu, bet arī par eiropeiskajām ambīcijām, kas izriet no viņas darba, un skaidro pozīciju, lai e, risinātu trūkumus eh, finanšu uzraudzības sistēmā, kā arī lai piedāvātu eh, tirgu uzraudzības mehānismus, kas ir saistāmi ar ar mūsu parlamentā jau ieviesto ilgadīgo tradīciju. Iespējas no pirmā lasījuma bija labs. E, tomēr e, vienmēr mēs meklējam uzlabot finanšu uzraudzību, netraucējot nozarei, jo netraudējos, e, netraucējot banku nozarei ir nepieciešama tāda uzraudzības indu, iestāde, kas spēj pildīt savas funkcijas. Un to atbalstu es un mana grupa saistībā ar finanšu institūcijiem, kas ir pārobežo. Referents vēlas piešķirt lielāks pilnvaras Eiropas uzraugam tajā pašā laikā piesaistot nacionālās uzraugus. E, referents piedāvā mazāku nacionālo protekcionismu. Mums vajadzētu mēģināt virzīties pa šo ceļu ņemot vērā to, kādas ir situācijas bijušas nacionālos tirgos un kāda ir bijusi situācija globālā līmenī. Manā grupā mēs arī uh, apsveicam referentā jūtīgumu attiecībā uz finansējumu attiecībā uz MVU un to klātbūtni uzrauga padomē. Un arī aizsardzības pasākumus, kas ir paredzēti. Un visbeidzot, mēs apsveicam to, ka parlamentā ir sagatavots priekšlikums, lai varētu veidot autentisku Eiropas eh, uzraugu ar skaidrām kompetencēm pēc padomas un komisijas priekšlikuma. Un Lera eh, Delarozie ziņojuma. Paldies! Uh, thank you. Uh, and the last speaker, Jean-Paul. Paldies, un nākošais runā, pēdējais runātājs eh, Žāns Pols. Jā, paldies, priekšsēdētājs, gribēju tikai precizēt. Uh, Eh, dažus Lamberkunga izteikumus. Es redzu, ka viņš sarunājas šobrīd, bet ceru, ka klausīties par viņa div, pieminētiem diviem punktiem par produktu aizliegumu. Tā nav slikta doma pat par sevi, bet eh, tā kā es strādāju kredīti iestādēm, kas aizdeva eh, pašvaldībām administrācijas, Francijas administrācija nekad neuzņemtos tādu atbildību regulējošā iestāde nevar uzņemties e, produkta skatīšanu, lai paziņot, vai tas ir vai nav toksisks. Eh, tas ir ļoti grūti. Otrkārt, e, problēma ir tā, ka tad, kad mēs runājam par kreativitāti, mēs varam nonākt pie tā, kas ir vai nav kaitīgs. Taču ļoti daudz finansējumu nevarētu tikt īstenots, ja nebūtu bijušas finansiālas kreativitātes. Tieši tāpat kā juridiskā ziņa šai kreativitātei jātiek pārvaldītai. Tāpat par nākamo runājot, mēs runājam par eh, juridisku skaidrību. Regulējums par eh, reitinga aģentūrām. Iepriekšējā mandāta beigās, kad man bija kad es biju referents, bija tikai 600 grozījumi. Un mēs e, komitejā nobalsojām e, noteikumu e, norādot, ka ir jābūt Eiropas uzraudzībai reitinga aģentūrām. Pēc tam man tika paskaidrots, ka juridiski tas nav iespējams. Es biju domājis vienkārši e, mazo ierindas francūžu interesēs, un man likās, ka tas ir iespējams. Mums ir. Tad, kad mēs atradāmies trilogā ar komisiju un prezidentūru, tā bija Čehijas prezidentūra tobrīd, man, man tika pateikts juridiski, tas nav iespējams. Uh, Savukārt, iespējams ir tas, ka pārejas periodu laikā mēs darām to, ko jūs norādāt, bet jums ir jāapņemas skaidri noteiktā termiņā mainīt noteikumus, lai tas būtu iespējams. Un pierādījums šodien ir tam, ka teksts par uzraudzības arhitektūru vienīgā uzraudzība Eh, kas ir komisijas eh, rakstīta, ir notācijas aģentūra uzraudzība. Protams, eh, to nav pārāk daudz, bet par pašu principu mēs nobalsījām komitejā kaut ko, kas juridiski nebija iespējams, kas deva mums iespējas sarunās iegūt to, ko vēlējās komisija. Tāpēc es ne, domāju, nav jābūt juristam un apsēstam ar tekstu. Okay. Right. Uh, thank... Labi, es pateicos, uh, un tagad mūsu rīcībā vēl ir desmit minūtes un daudz referentu. Nezinu, vai mēs uh, varēsim dot vairāk kā divas minūtes katram referentam, un mēs sāksim no otrā gala, no beigām šobrīd. Un, Antolīna, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Ja nē, tad tas nav obligāti. Silvija? Ļoti īsi priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteica savus komentārus. Es domāju, ka izskanēja ļoti daudz vērtīgu ideju, vismaz attiecībā uz manu dokumentu. Uh, man ir ļoti atvērta pieeja. Es domāju, ka pie daudziem punktiem jāturpina strādāt arī pie šī Uh, punktu par atklātību un tā saskaņošanu ar konfidencialitātes prasībām. Esmu gatava atkal to apspriest, bet viena piebilde ir parlamenti, kas izskata slepenas aizsardzības jautājumus un uh, pat ja mūsu parlamentā vēl nav visi instrumenti noslēpumu saglabāšanai izveidot, mēs tomēr virzamies uz priekšu arī šajā jautājumā. Vēl viens elements, ko minēja Lulings kundze, viņa diemžēl jau ir aizgājusi, tātad jautājums par šo iestāžu sastāvu un kompetenču uh, ievērošanu un pēdējais. Uh, komentārs par zinātniskiem konsultantiem. Piemēram, par uh, šo produktu sarežģītību. Varbūt mums vajadzētu piesaistīt šai ziņā kādu augsta līmeņa matemātiķi. Uh, piemēram, varētu arī, kas Šaronai Balzai būtu bijis noderīgi, kad viņa triumfāli vadīja šo komiteju. Katrā ziņā mums ir vajadzīgi zinātnieki, sociologi un tā tālāk, un šeit nevajag aprobežoties ar tīro ekonomiku. Diemžēl visi kolēģi šķiet jau ir aizgājuši, bet es gribu piekrist arī savam itāļu kolēģim par šo administrācijas padomi. Un katrā gadījumā es vēlos pateikties visiem, kas izteicās, un esmu gatava arī turpmāk tādā pieeja, atvērtā pieejā strādāt. Vārds Pīteram. Skinneram. Paldies! Okay. Say, uh... Tā tad es gribēju norādīt, ka mana kolēģa Zābera izteikumi bija ļoti interesanti par banku jomu un uh, nodroš, apdrošināšanas jomu. Kā Jose Manuels teica, ka ir jābūt atbildība un ka Uh, jāveido šāds fonds, bet uh, šeit tika minēti šie 2,5% no IKP. Bet jautājums, kāda, kāda ir pensija, kāds ir pensija īpatsvars? Karaskungs vislabāk pazī, pārzīst, pārzina pensiju jomu. Šeit ir runa par triljoniem Bet ja ir šis fonds izveidots līdz 2011. gada 1. janvārim, tad varbūt jau jāsāk rīt vākt šie līdzekļi, vai valdības būs, tam būs pienākums veikt šos maksājumus un veidot šīs uzraudzības institūcijas. Mm. Eiropas Savienības līmenī. Grūti iedomāties šādu situāciju, bet pēc manām domām tā, šāda situācija nav iespējama. Varbūt mums vajag uh, apdomāt pirms mēs pieņemam šādus lēmumus. Vai jūs domājat, ka ka būs tādi, kas gatavi maksāt par citu kļūdām. Es nezinu, vai tā nu gluži būs. Vai Parīze maksās par Briseles kļūdām, es nezinu. Piemēram, tikai apvienotā karaliste ir 3000 darbinieku, kas uzrauga vārtspapīru tirgu. Un es nezinu, kur mēs dabūsim tik daudz darbinieku, kas spēs izvērtēt situāciju Eiropas līmenī. Uh, princips eh, varbūt ir labs, bet jautājums, kā to īstenot praksē no 2011. gada 1. janvāra šī direktīva stāsies spēkā, citas, citas regulas vēl nebūs pieņemtas, un kā tad mēs varēsim šo institūciju iedarbināt, nemānīsim paši sevi. Un var arī kaķi pārbarot ar krējumu, un tad tas nobeigsies. Mums tā nevajadzētu rīkoties. Mums ir vajadzīga konsolidācija, integrācija, bet ir arī citas iespējas. Neļausim uh, padomēji mums uh, mest šos uh, priekšlikums mums sejā. Uh, un mēs varam izveidot uh, pretsvarus uh, jau eksistējošām institūcijām, bet mēs nevajag mums izvirzīt tādus mērķus, ko mēs nespējam izpildīt. Mēs varam stiprināt tās struktūras, kas jau mums ir. Es saprotu, ka uh, cilvēki grib iesniegt uh, grozījumus ziņojumam, bet ir jāpatur prātā arī praktiskie apsvērumi un praktiskās grūtības. Mums ir E, jāpanāk regulātoru sadarbība Eiropas Savienības līmenī, bet mums ir arī jādomā par apdrošināšanu un pensijām. Bet varbūt šie principi pensiju un apdrošināšanas jomā ir citādāk. Mums ir jābūt piesardzīgiem vārds Svenam. Jā, es šodien atkal esmu kaut ko iemācījies, proti ka mans uh, viedoklis, ka kristīgie demokrāti vienmēr ļoti mīl kārtību, ka tas nevienmēr tā ir. Jo es iemācījos, ka var nāk klajā ar priekšlikumiem, kas nemaz nav legāli, un to vēl sāka mācīt juristi. Man tas ļoti patika. Un es priecājos, ka arī citi ir nobežījušies. Jā, tiešām šajā komitejā ir ļoti interesanti strādāt. Nākamais. Es došu naudu kādam fondam, kas uh, sociālo kustību atbalsta. Nu labi. Es gribēju komentēt tikai dažus punktus. Pirmkārt, jautājums par subsidiartāti. Es domāju, ka joprojām pastāv tā problēma, ka šis princips no kristiešu un sociālās ētikas vienmēr tiek nepareizi izmantots, lai attaisno tādas lietas, kuras jūs vēlaties vai arī nevēlaties veikt politiski iemeslu dēļ. Es domāju, ka subsidiaritātes princips ir ļoti svarīgs, bet tas nenozīmē, ka jebko vajadzētu uztvērt uh, tam būtu jābūt pēc iespējas vietējam. Un, ja šajā krīzē kaut kas ir pierādīts, tad pastāv problēmas pārobežu institūcijām. Ja ir nacionālo uzraugu tīkls, tad viņiem ir grūti rīkoties pietiekami efektīvi nacionālā līmenī. Līdz ar to valstīs, kurās ir spēcīgs vietējais banku sektors vai, teiksim, spēcīgs uh, finanšu, vietējo finanšu institūciju tradīcijas, tad tām būtu problēmas. Mums ir nepieciešama vienota noteikuma, bet mums nevajag šo pieeju eiropeizēt, tātad šo uzraudzības praksi, bet, ja ir runa par ļoti lielām Eiropas institūcijām, uzraudzības struktūrai ir tendence būt neefektīvai. Un, protams, ar šo loģiku teikt, Mums ir jāuzsāk 2011. gada 1. janvārī jaunu uzraudzības sistēmu, un kā mēs atradīsim darbinieks un tā tālāk. Ar šādu veidu argumentiem mēs nekad nebūtu izveidojuši ne Eiropu, ne Eiropas institūcijas. Tas ir ļoti bīstams arguments. Es gribētu teikt, ka ir svarīgi, lai lielas pārobežu institūcijas nākotnē tiek uzraudzīts Eiropas līmenī. Uh, Un mēs esam praktisks darbības veikuši, kā izvairīties no tā, ka ir tūkstošiem darbinieku Eiropas līmenī. Man skaidrs, ka tas attiektos uz kredītreitinga aģentūrām, kā arī dažām, vēl dažām citām Eiropas institūcijām. Un pēdējais punkts, kas attiecas uz produktu aizliekšanu. Es neierosināju, ka mums vajadzētu aizliegt pilnīgi visu, kas zaļajiem nepatīk. Tā es neteicu. Es teicu, Un es pat piekrītu tam, ka finanšu tirgi ir inovatīvi un tiem tādiem arī būtu jāpaliek nākotnē. Mums nevajag sociālistisku finanšu tirgus sistēmu, kur ir ārkārtīgi maz produktu un viss cits ir jāaizliedz. Tikai tāpēc, ka vai nu es vai Filips nesaprot, kas tas par produktu. Tāds man nebija ierosinājums. Mans ierosinājums bija šāds, ka ir zinām produkti, kas ir izrādījušies kaitīgi un ir jābūt tādai iespējai, jādod esma iespēju aizliegt šādus produktus. Bet tas būtu ļoti piesardzīgā veidā jāizmanto. Un mans pēdējais teikums tāds, kas būtu liederīgi, ja jūs sakat, ka, piemēram, tā dēvētais naked short selling ir kaitīga prakse, ja Vācija tādu aizliet šādu praksi, teiksim, kaut kur citur tā tiek atļaut, ja, ja tad. Uh, citos tirgos atkal būtu izdarīts papildus spiediens, eh, to atkal atļaut. Un, ja mēs kaut kādos konkrētos apstākļos vēlamies aizliegt produkts, kas tiek uzstīt par kaitīgiem, tad ir jāaizliedz tie visos tirgos, ne tikai vienā tirgū, jo pretējā gadījumā mēs nekad to efektīvi nepanāksim. Paldies! Paldies! Tūki mums ir devuši papildus 5 minūtes. Un tagad vērts garsiem ar galvu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka mums referentiem ir jāsniedz kāds skaidros par piedāvātajiem darba metodēm. Es gribētu, lai būtu skaidra iekšējā koherence starp piedāvātajiem veidiem un sadarbībā starp dažādām politiskajām grupām ar atšķirīgiem viedokļiem. Un tad, kad mēs es, mums ir izdevies eh, nonākt pie kaut kā kopīga, mēs varam apspriest ar pārējām grupām grozījumus, eh, kurus iesniegs visas grupas. Otrakārt, problēma par eh, spēcīgu Eiropas autoritāti un nepieciešamo līdzsvaru ar, ar, ar tā saucamo atskaitspēju. Ja mums ir jāizveido e, tāds, e, tāds savveida saraksts vai skaistuma konkurss pēc tam, kas notiks šajā parlamentā. Un mums ir jādomā. Uh, par to, kāds par monetāro dialogu, kāds mums būs ar bankas prezidentu. Un mēs vēlamies, lai dažādo uzraudz, uzrauga priekšsēdētāji un bankas prezidents un sistēmisku uzrauga prezidenti varētu sagatavot parlamentam ziņojumu, pie, pie, kas būtu pilnīgs ar 15 dienas iepriekš, kurās ar 15 dienu eh, eh, iepriekš paziņošanu, kurš būtu visa aptverošs, kurš būtu, kurā būtu norādīts kādām finansu institūcijām, eh, kuras bija jāsauc pie kārtības, kas nav ievērojis noteikumus, kādi sistēmiskie, riksti, sistēmiskie riski ir bijuši. Uh, Vārdu sakot, šim ziņojumam būtu jābūt detalizētam. Rāmons Tremos, sakoši bija ļoti dāsni savos komentāros, runāja par šīs uzra, uz, uzraudzības iestādes sastāvu. E, ir tiesa, ka e, mums bija ļoti liela orientācija uz bankām un maz uz tām, kas ir atkarīgs no banku kredītiem. Es šeit domāju par MVU, e, jo lielās, lielie uzņēmumi daudz vairāk izmanto kapitālus savai, savam finansējumam un tirgus. Tā. Mums šeit ir jādomā par to, cik lielā mērā parlaments saņems mm, informāciju, un arī mums ir jādomā par kredītu plūsmu un tā nodrošināšanu, tā skaitā nodrošināšanu maziem vidiem uzņēmumiem. Un, un otrkārt, še, šajā interesēto personu grupā ir jābūt pietiekam daudz pārstāvētām MVU lai varētu nodrošināt to, ka finanšu ekonomika kalpo reālajai ekonomikai un nevis otrādi reālā ekonomika kalpo finanšu ekonomikai e, kā tas notika šajā krīzē. Tālāk vairāk ir uzdevuši jautājumu par e, banku uzraugu, kāpēc. E, pirmkārt, nav citas alternatīvas. Turner eh, pārskatā eh, jau Īslandes krīzes sakarā ir norādīti vāje punkti uzrauks eh, rezidējošajā valstī un ko tagad maksā maksā par šo krīzi, jo viņu valsts šajā gadījumā apvienotās karalistes uzraugs nepietiekam sekoja. Tāpat arī ehm, ehm, Tāpat arī ir jānorāda Angels Merkels sacītais, ka bija notikusi sadarbība pietiekami liela, lai slēptu no mums Grieķijas eh, patieso situāciju. Tālāk, runājot par eh, krīzi, vairākas reizes jau tas ir norādījis, ka nav bijusi pietiekama uzraudzība, Eiropas uzraudzība pietiekamā līmenī. Un arī nesen tika norādīts, ka būtu kauns, būtu ļoti nepatīkami, ja tie tirgi, kas ir izraisījuši eh, sabrukumu, tagad mēģinātu, eh, mēģinātu eh, ieviest savu kārtību. Tāpat arī padome norāda, ka man tiek norādīts, ka padomi ir ļoti tālu no eh, parlamenta pozīcijām. Es eh, šeit domāju eh, par to vēršu cīrītāju, kurš ieradās ar kuģi Burgosā. Mm, šim parlamentam ir jābūt savā pozīcijā un jāveic savi uzdevumi. Un tālāk runājot par lietu pēc būtības, jau vairāk mani kolēģi ir sacījuši, ir nepieciešama, ir, ir runa par to, ka mēs minimizējam riskus nodokļu maksātājiem. Un mums ir nepieciešama pirmā barjera, lai krīze nenonāktu līdz nodokļu maksātāju naudas makām. Tālāk izveidojot eh, Eiropas uzraudzības iestādi, mēs būsim izveidojuši otro un trešo barjeru. Mēs esam ļoti daudz ko redzējuši monetārajā eh, savienībā un monetāro lietu eh, komitejā. Un Tad, kad tika ieviests eiro, es atceros konferenci Madridē, kurā tika sacīts, ka Spānijai iekļūt Eirozonā bija tas, būtu, bija tas pats, kas likties gultā ar gorillu. Taču e, tas. E, e, taču priekšsēdētāji, es, es ap, man šķiet, ka es jau nonāku līdz verbālai nesaturēšanai. Jā, paldies. Arī tulki nevarēja jums izsekot visai labi. Uh, Taču mm, pirms mēs beidzam, mums ir jāredz, vai mēs varam kaut ko darīt darba grafikas sakarā un termiņu sakarā. Lūdzu pieturēties eh, pie šī, kamēr tiek mainīts, eh, kamēr termiņi tiek mainīti. Mēs eh, vēlāk šonedēļ apspriedīsim Grieķijas situāciju un brīdinājumus no padomas. Viens no brīdinājumiem tiks sniegts 121. Eh, panta eh, sakarā Lisabonas līgumam. Un tāpēc es gribu īstenot tie, šīs komitejas tiesības eh, pie tā punkta izpratēsim 21. punktā uzaicināt padomas priekšsēdētāju. Prie, uzstāties mūsu komitejā un esmu sagatavojusies nosūtīt tādu vēstuli rīt. Tad,